Right, um, good afternoon. Labdien visiem! Sāksim sanāksmi. Es domāju, ka mēs esam sa sagaidījuši pietiekami daudz cilvēku, un pirmais darbkārtības punkts nav tik būtisks. Pirmkārt, nasas paziņojums. Es atvainojos par to, ka neviens no jums nav saņēmis nekādus dokumentus, nu, izņemot tos, kur jūs, kurus jūs varbūt paši esat izdrukājuši. Tas ir tādēļ, ka uh, printēšanas dienests joprojām atrodas Luksemburgā un automašīna, kas brauca, joprojām nav ieradusies un līdz ar to arī citām komitejām, vēl trim komitejām nav tikuši piegādāt dokumenti. Atvainojos par to, bet es ceru, ka mēs vienalga varam noturēt sakarīgu sanāksmi, neraugoties uz to. Un tagad es gribētu lūgt apstiprināt darba kārtību, ņemot vērā pēdējās izmaiņas, no kurām viens ir tāds, ka mēs nerunāsim par lainen ziņojumu attiecībā uz derivatīviem. Mēs par to nerunāsim šodien, bet uh, izskatīsim Strasbūrā 8. martā. pieņem, ka mēs esam apstiprinājuši darba kārtību. Otrais darba kārtības punkts ir uh, 9. un 10. novembra, 23. novembra un 7. decembra sanāksmi protokola apstiprināšana. Vai kādam no jums ir komentāri par šiem protokoliem? Tad tie tiek uzskatīti par pieņemtiem. Priekšsēdētājs paziņojumi. Es jau esmu jums pastāstījusi, ka būs ārkārtas sanāksme. Tā notiks Strasbūrā pirmdien 8. martā pulksten septiņos vakarā. Darba kārtībā būs lainēns ziņojums par derivatīviem tirgiem un uh, politiku nākotnē, tā kā lūdzu pieņemiet to zināšanai. Un tagad mēs pārējām pie piektā darba kārtības punkta - kopējā PVN sistēma attiecībā uz noteikumiem par uh, par rēķinu izteikšanu. Dēvids Kāz lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mums nebija daudz grozījumu attiecībā uz šo ziņojumu, un iesniegtie grozījumi ir diezgan skaidri saprotami, līdz ar to es runāšu lakoniski un pievērsīšos tikai tiem strīdīgākajiem jautājumiem. Bija desmit papildus grozījumi, Divi no tiem ir manis iesniegti. Tie grozījumi, kurus es iesniedzu, attiecas uz iespēju, ka mazie un vidēji uzņēmumi varētu nākt klajā ar skaidrās naudas grāmatvedības sistēmu. Viņi vēlas izmantot šādu sistēmu, un tas palīdzētu MVU savu grāmatību vienkāršotāk veidot. Šie grozījumi ir eh, ļautu lielāku elastību un tādējādi MBU varētu izvēlēties, kur metodu viņiem ir izdevīgāk, un tas būtu arī saskaņā ar mazās uzņēmēja darbības aktu iniciatīvu. Divi grozījumi ir eh, iesniegt attiecībā uz uh, to laiku, cik ilgi būtu jāglabā šie rēķini. No sešiem gadiem šis laiks tiktu samazināts vai no trīs vai pieciem gadiem. Es nedomāju, ka rēķinu glabāšanas laiks būtu kāds uh, liels administratīvais sloks uzņēmumiem, un tad, kad tur ir elektroniskais formāts ievies, tad tam nevajadzētu būt problēmai. PTO ziņojumā no 2008. gada rādīts, ka rēķinu uzglabāšanas periods dalību valstīs ir um, atšķirīgs, tas svārstās no 3 līdz 7 gadiem. Mēs vēlamies harmonizēt šos noteikumus, un es domāju, ka ņemot vērā šo te sešu gadu periodu, tas ir tāds labs kompromiss dalību valstīm. Es domāju, ka būtu ļoti labi, uh, lai, ka uzņēmumiem būs šāda iespēja saglabāt rēķins elektroniskā formātā. Un es piekrītu tiem, kas ir iesnieguši grozījumus, lai tālāk precizētu šo jautājumu. Tad vēl ir jautājums par tā, šādi grozījumi palīdzētu šo tekstu padarīt saprotamāku un tādējādi uzņēmumu varētu uh, pārveidot papīra veidā izdotos rēķins elektroniskā formātā. Es zinu, ka komisijai arī ir nākus klajā ar, ar līdzīgu iniciatīvu, ka vajadzētu šos elektroniskos rēķins un papīr, uz papīra rakstītos rēķins um, salāgot, lai te būtu vienlīdzīgi. Un tas arī atvieglotu visu šo te sistēmu Komisija arī ir sēkojusi, kā attīstās šie jautājumi dalību valstīs, kur jau ir elektroniski rēķini, kur tie jau ir tā kā līdzvērtīgi papīra rēķiniem, un ja nav elektroniskā pāraksta un elektroniskās datu apmaiņas, tad ir secināts, ka krāpniecības gadījumi nav pieauguši. Dažādas datu apstrādes sistēmas var tikt izmantotas šādu rēķinu uh, apstrādēji un uh, ir nepieciešama elektroniskā datu apmaiņa un mm, var teikt, ka elektroniskais parakstē arī nav nepieciešams. Tāpat ir secināts, ka elektronisko rēķinu pastiprināta lietošana palīdzēs samazināt krāpniecības iespēju, jo tiks izmantot šie jaunie instrumenti. Es principā piekrītu grozījumam, kuru iesniedz Fokskungs attiecībā uz fiskālis programmu, un mēs gribētu uh, tālāk precizēt viņa tekstu redakciju, un šajā ziņā mēs esam uh, diezgan tuvu kompromisam. Es gribētu pateikties visiem tiem, kas man palīdzēja izstrādāt ziņojumu un uh, kas palīdzēja arī panākt vienošanos par visiem šiem grozījumiem, un es ceru, ka mēs drīz varēsim balsot par tādu tekstu, ar kuru mēs visi esam viensprāts. Paldies! Lielas paldies! ir ēnu referenti. Arī vēlas runāt. Pirmais jau ir pacēlis roku, un tas ir Foksa kungs. Vispirms došu vārdu jums, un pēc tam pārējie lūdzu arī dodiet ziņu, ja jūs vēlties izteikties. Paldies priekšsēdētāji! Mūsu grupa ir apmierināta ar referentu izstrādāto ziņojumu, un mēs apsveicam tos grozījumus, kas samazinās administratīvo slogu uzņēmumiem attiecībā uz noteikumiem, kas palīdz uh, precizēt komisijas dažus priekšlikumus. Mēs atbalstam referentu šādās jomās attiecībās grozījumiem 1, 2, 6, 8, 10 un 11 jo tie palīdz samazināt uzņēmējiem radīto administratīvo slogu. Tāpat mēs atbalstam trešo, piekto un septīto grozījumu, jo tie dod dalību valstīm brīvību noteikt savus noteikums, kur tas ir piemērots. Mēs apsveicam arī ceturto grozījumu, jo tas paskaidro labāk šo te likumdošanu, bet mēs neatbalstam devīto grozījumu. Šajā ziņā mēs, mēs esam vēlamies tur, būt turpināt sadarbību ar Kaskungu, lai vienotos par to. Mēs piekrītam, ka tehniskā palīdzība būtu jāuzlabo, lai uzlabotu situāciju dalību valstīs, bet mēs neuzskatām, ka papildus finansiālai palīdzībai būtu jātiek sniegtai. Mēs uzskatām, ka tas ir dalību valstu atbildības ziņā. Mēs prieku atbalstīsim Teiloru un Šmits kungu iesniegtos grozījumus, kas palīdzēs vēl vairāk samazināt slogu biznesiem. Paldies! Paldies. Neviens cits nevēlas izteikties. Smitkunga vārdā Pēlerkungs lūdzu. Ja es neesmu Ola Šmits, viņš nav ieradies, jo viņš šobrīd atrodas Kopenhāgenā un eh, viņam ir grūtības ar nokļūšanu Briselē. Viņš ir lūdzis man nodot savus komentārus. Pirmkārt, Ola Šmits vēlas pateikties referentam par labo darbu Mēs visi esam gandrīt redzot, ka mēs esam uh, viens prāts par to, ka ir jāsamazina administratīvais sloks attiecībā uz MVU. Bet ir divi punkti. Olšmits jau iepriekšējās diskusijās jums to norādīja. Viņš nepiekrīt grozījumam numur 3. Tas viens no diviem grozījumiem kuriem viņš nepiekrīt. Trešajā grozījumā Šmitkungs uzskata, ka mums vajadzētu saglabāt komisijas tekstu, jo, ja mēs tā nedarīsim, tad pastāv risks, ka dažas dalību valsts notiek stingrāks noteikums saviem uzņēmumiem, un tas varētu būt pretrunā ar šī priekšlikuma mērķi, kas palīdzētu samazināt administratīvo slogu Eiropas uzņēmējiem. Šmita kungs arī neatbalsta 3, 14. grozījumu, kur iesniedz Guī kundze. Direktīvas mērķis ir atvieglot elektronisko rēķinu sistēmu, bet Gerijas kundzes iesniegtais grozījums ir pretrunā ar to. Tur ir runa par elektronisko parakstu un elektronisko datu apmaiņu. Uh, Uzņēmēji kritizē šādu grozījumu, un Zviedrijā ir gūta ļoti laba pieredze attiecībā uz elektroniskajiem rēķiniem, neizmantojot elektronisko parakstu. Nobeigumā Ola Šmita grozījuma mērķis ir samazināt administratīvo slogu Eiropas uzņēmumiem, it īpaši attiecībā uz MVU, padarot skaidru to, ka vienādi tiek uztvert gan elektroniskie, gan uz papīra rakstītie rēķini. Šmitkungs vēlas norādīt, ka, protams, viņš atbalsta iespēju ļaut uzņēmējiem pārvērst papīra formātu rēķinus elektroniskā veidā saglabāšanas nolūkiem, un viņš ir gatavs iesniegt savus grozījumus, taču ir svarīgi ļaut uzņēmumiem izstrādāt pārāk praksi, un eh, mums ir jādod viņiem brīvību rīkoties. Paldies! Paldies! Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi rad čestitev gospodi Kazi za njegovo delo, eh, ki se mi zdi zelo pomembno eh, in za to, kar predlagamo v I'm sorry, we, we, we, we don't... Es atvainojos. Nav pieejams tulkojums jūs, no jūsu valodas. Varbūt jūs varētu runāt lūdzu angļu valodā vai kādā citā. Nu, žēl, un nu, varbūt nākošais. Jā, kaut kāda iemesla dēļ nav lūgts tulkojums. Nu jā, varbūt nākošais man vairāk paveiksies. Es gribēju apsveikt Kazas darbu Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi īstenot šos kopējos pūliņus, lai samazinātu administratīvo slogu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs visi zinām, ka ir apmēram 19 miljoni MVU visā Eiropas Savienībā un ir ārkārtīgi svarīgi, ir tīpaši ekonomiskās krīzes apstākļos, palīdzēt šiem uzņēmumiem pēc iespējas vairāk, lai tie varētu efektīvi darboties sniedzot tos pakalpojumus, ko viņi sniedz, un nevajadzētu viņus vēl vairāk apgrūtināt ar tādiem pakalpojumiem, ko var sniegt citi, piemēram, nodokļu iestādes. Es kā ēnu referents centos strādāt pēc iespējas konstruktīvāk, un arī mani iesniegtie grozījumi ir tādā pašā virzienā, proti, lai samazinātu administratīvo slogu. Es lūdzu jūs atbalstīt. Mans grozījums ir tīpaši 18. grozījumu. Tajā ir runa par dažu rēķinu tulkošanu citās valodās. Daži no mums ir pārliecināti, ka tas var būt ļoti nozīmīgs administratīvais sloks, ir tīpaši maziem un vidējiem uzņēmiem, un ja ir tāda nepieciešamība tulkot, tad to vajadzētu organizēt pašām nodokļu iestādēm. Un nevajadzētu to uzlikt par pienākumu uzņēmējiem. Citu grozījumu mērķis arī ir līdzīgs. Kā es ar nepacietību gaidu, ka tiks pieņemta šī jaunā direktīva. Paldies! Paldies! un es vēlreiz atvainojos par to, ka jums nebija pieejams tūkojums. Vai vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu? Dimkungs no komisijas. Vai jūs vēlties kaut ko sacīt? Kur viņš ir? Lūdzu, Dīmerkungs. Paldies! Lielas paldies par šiem atbalstošajiem grozījumiem mēs redzam, ka tie ir saglabājuši to pašu garu, ko komisija vēlas panākt ar šo direktīvu, maz plaši runājot. Es nevēlos komentēt visus grozījumus, bet varbūt būtu liederīgi izskaidrot divus, trīs jautājumus, kas ir saistīti ar galvenu lielāko daļu grozījumu. Vispirms es gribētu runāt par punktu, kas attiecas uz formu kādā rēķiniem ir, jātiek, ir jābūt uzglabātiem. Komisija ierosināja svītrot 247. pāntu otro punktu direktīvā, un tas eh, padarīt, tas, tas dot iespēju uzņēmumiem uzglabāt rēķinus elektroniskā formātā, pat ja sākotnē tie ir bijuši uz papīra. Kas attiecas uz uzglabāšanas, reķinu saglabāšanas laiku, mēs veicām salīdzinošo pētījumu par to, kāds notiek dalību valstīs, un tāpat ir arī citi pētījumi, un mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka sešu gadu periods ir tas vidējais attiecībā uz dalību valstīm tieši. Un tas ir arī ieteiktais laiks, lai varētu, teiksim, nodokļu iestādes veikt attiecīgas pārbaudas. Bet, ja mēs samazinām šo periodu uz trīs gadiem, tad komisijai tas radīja zināmas bāžas. Protams, ir jāatrod pareizais līdzsvars starp uh, pamatotām interesēm no nodokļu iestāžu puses tieši attiecībā uz pārbaudēm un nepieciešamību samazināt administratīvo slogu. Un vēl viens jautājums, kas mums šķiet svarīgs, ir tas, ka ir jāievēro tas, ka nodokļu iestādēm ir jādod kaut kāda iespēja pārbaudīt uh, šos procesus un uh, Tāpat par tulkošanu runājot, to varbūt nevajadzētu prasīt sistemātiski, bet var gadīties situācijas, ka tulkojums ir nepieciešams. Vai pēdējais komentārs, kuras gribētu izteikt, ir saistīts ar 19. grozījumu. Fokskungs to ir iesniedzis. Tur ir jautājums par elektronisko administrēšanu. Uzlabotu dalību valstu sadarbību šajā jomā ir ārkārtīgi nozīmīga. Komisija tā domā, un mēs ļoti intensīvi strādājam pie šī jautājuma. Mēs neuzskatām, ka šādu tekstu redakciju vajadzētu ie, iekļaut direktīvā jo pastāv citas direktīvas un regulējums, kas ir saistīts tieši ar šo jautājumu. Paldies! Paldies, Kazas kungs! Jūs vēlties teikt kādu noslēgumu vārdu? Paldies! Es runāšu savā dzimtajā valodā. Es eh, gribētu, lai man tiek dot iespēju runāt savā dzimtajā valodā un izmantot tūkošanas pakalpojumus. Es esmu ļoti gandrīts par izteiktajiem komentāriem. Es izskanēju šo pēcpusdienu, jo projām ir pietiekam daudz laika, lai rastu dažādas kompromisas attiecībā uz uh, iesniegtajiem grozījumiem. Es domāju, ka komisijas iniciatīvas un arī manas iniciatīvas galvenais mērķis ir uh, samazināt birokrātiskās problēmas, kas skar mazos un vidējos uzņēmumus. Tāpat mēs arī vēlamies garantēt, ka dalību valstīm ir dota brīvība pieņemt savas iniciatīvas. Un tas palīdzēs mums izveidot efektīvākas sistēmas nekā tas ir šobrīd. Es esmu ļoti gandarīts ar ēnu referentu darbu un eh, savu kolēģu darbu šajā komitejā, un es jums varu galvot, ka nākamajā reizē, kad mēs nonāksim pie balsošanas, eh, balso, šis ziņojums būs tāds, par kur mēs visi varam balsot. Paldies! Liels paldies! Balstojums ir paredzēts komitejas sanāksmē, kas būs 16. martā un 1. Eh, aprīļa sesijā Strasbūrā notiks balsojums. Un tagad mēs pārējām pie sestā darba kārtības punkta par eh, Eiropas investīcijas bank, investīciju bankas ikgadējo ziņojumu 2008. gadam. Paldies, priekšstādātais kundze. Es eh, vispirms vēlētos pateikties visiem, kur ir iesnieguši grozījumus. Šeit mēs runājam par atzinuma sagatavošanu, un atzinuma apjoms ir uh, stingri ierobežots. Esmu mm, priecīga par to, ka ar šiem 18 grozījumiem mēs varam vēl precizēt atzinuma tekstu. Uh, Pirmoreiz runājot par šo jautājumu komitejas sēdē, es uzsvēru svarīgākos punktus, runājot par Eiropas investīciju bankas darbību 2008. gadā, pirmkārt par krīzes vadību, par uh, prioritāšu pārskatīšanu, ņemot vērā krīzes situāciju un palīdzības sniegšanu maziem vidējiem uzņēmumiem un par EIB aizdevumiem mērķa grupām un uh, par procentu likmēm un to izmantošanu. Kad es beidzu darbu pie savas atzi, sava atzinuma, es arī centos uh, saglabāt šo pieju. Mm, lai gan atzinuma apjoms ir ierobežots, es uh, ceru, ka ņemot vērā visus uh, grozījumus, mēs varēsim uh, sagatavot pietiekami daudzpusīgu tekstu. Es nevarēju atbalstīt tos grozījumus, kas būtiski mainīja manu tekstu, bet es uh, biju priecīgi saņemt Habla kunga ziņojumu par mm, ārējo mandātu, un es ceru, ka esam panākuši labu kompromisu risinājumu. Man ir grūti atbalstīt tādus grozījumus, kuros ir uh, ciparu kļūdas, uh, kur uh, šie skaitļi ir vai nu nepareizi, vai neprecīzi. Žalī kundzes grozījumu par atklātību es centos ņemt vērā un gribēju panākt kompromisu, bet diemžēl tas neizdevās. Es domāju, ka atklātība Eiropas investīcija bankas darbībā ir ļoti svarīga, bet šis formulējums tomēr bija pārāk stingrs, lai to varētu pieņemt. Septītais eh, Bergman kunga grozījums eh, sociāls grupas vārdā, to es atbalstīju, arī 14. grozījumu es atbalstīju un iestrādāju to, un eh, arī sociālistu grupas vārdā Bergman kunga iesniegtais grozījums numur 15 arī bija svarīgs, tajā ir pausta kritika kritika par to, ka tikai daži uh, EIB aizdevumi ir piešķirti Āzijas un uh, KP valstīm, un patiešām tā tas bija 2008. gadā, bet šeit nevar runāt par tendencēm. 2008. Uh, uh, gadā turpmākajos turpmākajā gadā šī situācija ir mainījusies, līdz ar to šis grozījums netika atbalstīts un nevar runāt par šādām, šādu tendenci EIB darbībā ilgākā laika posmā, bet tas bija tikai tāds viens gadījums 2008. gadā. Es vēlos arī pateikties ēnu referentiem. Esmu pārliecināta, ka šie grozījumi palīdz uzlabot manis sagatavoto dokumentu. Paldies! Vai kādi ēnu referenti vēlas izteikties, Ludo? Paldies, priekšstādātājs kundze. Diemžēl Berman kungs nevarēja būt klāt šai sanāksmē, lai pārstāvētu mūsu grupu, un tādēļ es eh, runāšu viņa vārdā. Es vispirms vēlētos pateikties referentei par uh, labi sagatavotu atzinumu. Mēs kopumā atbalstam panākto kompromisu jautājumā par jomām, kur uh, bankas uh, mandāts būtu jāpārskat ņemot vērā jauno tiesisko situāciju un uh, piekrītam diviem punktiem, ka EIB ir jābūt uh, proporcionāli pārstāvētai Eiropas Savienības kaimiņu valstīs un ka ir jābūt arī darba dalīšanai ar uh, centrālajām bankām. Šeit ir panākt kompromiss, referente to pieminēja. Mēs esam iesnieguši pāris grozījumu par vienu konkrētu jautājumu, proti par mazo un, maziem un vidējiem uzņēmumiem par to, ka tiem ir jāpievērš lielāka uzmanība gan Eiropas Savienībā, gan kaimiņu valstīs, un mēs nevaram aizmirst mūsu apņemšanos. Es ceru, ka šiem grozījumiem arī izdosies panākt atbalstu. Un, um, Mēs arī uh, simpatizējam uh, mūsu citu kolēģi iesniegtiem grozījumiem, piemēram, zaļo uh, kolēģi iesniegtiem grozījumam par to, ka investīcija bankai vajadzētu vairāk orientēties uz ekoloģijas problēmu risinājumu. Es domāju, ka ir jā. Ja, vienojas par uh, darba dalīšanu ar citām komitejām, par to, kādus jautājumus kura komiteja risinās, jo dažkārt mūsu komitejā tiek apspriest jautājumi, kas varbūt būtu labāk jāapspriež, teiksim, vides komitejā, un mums ir konstruktīvāk jāpieiet uh, šim atzinumam. Paldies, Sven. Jā, Frau Berichterstatterin, erstmal uh, äh, viel. Paldies Eh, es vēlos pateikties referentei par viņas veikumu, bet mēs neesam pilnībā ar, ar to apmierināti. Nesam apmierināti ar to, ka ne visi mūsu grozījumi tika ņemti vērā arī eh, sarunās par kompromisu, ka netika mm, eh, pielikti pietiekam pūliņi, lai panāktu kompromisu. Un mēs tādēļ Protams, eh, šeit tika runāts par to, ka tika norādīti mūsu grozījumi eh, par, runājot par tirgus ekonomikas loģisko attīstību, bet mūsu grozījumos, es gribu teikt, bija ļoti skaidra un loģiska pieeja, to es vēlētos uzsvērt. Mēs neesam īpaši apmierināti ar to, ka nebija iespējams tos iekļaut Pēc mūsu domām nav darba dalīšana starp vides un budžeta komiteju un ekonomikas komiteju. Eh, tās ir eh, atbildīgas par konkrētiem jautājumiem. Mēs eh, nodarbojamies ar tā saucamo uzņēmēju darbību. Mums ir arī bijušas debatas par ilgtspējīgu attīstību, un mēs arī vēlēt, būtu vēlējušies uh, Eh, tādu situāciju, ka mēs varētu apspriesties un varbūt tomēr iekļaut mūsu priekšlikumus. Vai vēl kāds ēnu referents vēlas izteikties? Dukrēnko kungs arī šķiet vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētājs kundze, jā, ļoti īsi. Es vispirms vēlējos pateikties referentei par izcilo veikumu un par lielisko sadarbību ar mūsu banku informācijas apmaiņā. Tagad mums ir pieejami dati arī par 2009. gadu, un prezidents Meštats uh, tos darīs zināmus presē šās nedēļas beigās. Es tikai varu minēt divus skaitļus uh, šobrīd. Reaģējot uz krīzi, Eiropas investīciju banka ir panākusi, ka aizdevumu kopējā summa sasniegusi ir 80 miljārdus, kas ir daudz vairāk nekā bija uh, prognozēts. Runājot par maziem vidējiem uzņēmumiem, arī situācija ir labāka nekā cerēta. Uh, aizdevumi ir sasnieguši 15 miljārdus 2009. gadā, kas ir trīsreiz vairāk nekā 2007. gadā un vēl uh, lielāks pieaugums ir konstatēts jaunajās dalību valstīs, kur šis pieaugums salīdzinot ar 2007. gadu ir seškārtīgs. Es neiedzināšos detaļās par kvalitatīviem šo aizdevumu aspektiem, jo par to jau ir daudzkārt runāts iepriekš. Mēs esam daudz runājuši par darbības atklātumu, par pievienoto vērtību, Uh, mēs uh, izmantojam pamatu punktu sistēmu, uh, lai ieguvējs būtu mazais un vidējais uzņēmums, bet mums tomēr ir ļoti rūpīgi jāanalizē tirgus situācija. Mēs nevaram starpnieku banka pārāk ietekmēt, jo tā uzņemas risku. Mēs uh, izstrādājam arī jaunus instrumentus, tā saucamo mezanīnu aizdevumu sistēmu, lai uh, rosinātu lielāku risku uzņemšanos attiecībos maziem vidējiem uzņēmiem. Tāpat ir paredzēts arī uh, punktu izvērtēšanas sistēmu veidot. Uh, kreditēšanas veicināšanai, lai piesaistītu lielākus aizdevumus, un mēs strādājam pie šiem instrumentiem ļoti aktīvi. Es nevēlētos pārāk komentēt uh, grozījumus, ko ir ierosinājusi vides komiteja, jo mums ir dažreiz bijušas problēmas arī ar neprecīziem faktiem un arī ar politisko orientāciju, bet šie jautājumi ir jāizlem jums, nevis mums. Paldies. Čeriķ kundze. Paldies, ļoti īsi Es vēlējos pateikties visiem, kas uzstājās šajās īstajās debatēs. Es nevaru teikt, ka, es, ka man būtu īpaši domstarpības ar zaļajiem vai uh, sociālistiem. Es piekrītu, ka vidas aizsardzības aspekti ir ļoti svarīgi un pēc manām domām banka uh, saprātīgi reaģēju uz krīzes situāciju. Kas man nepatika jūsu grozījumos bija formulējums. Daži no šiem grozījumiem bija formulēti tā, ka uh, tika teikts, ka EIB ir pilnīgi ignorējusi vides aspektus bet, un atklātības nodrošināšanu, bet tā tas nav. Es uh, arī pieliek daudz pūļu, lai nodrošinātu to, lai Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana gan Eiropas Investīcija bankas starpniecība, gan citām institūcijām būtu caurskatām un atklāta. Un mēs arī mm, mm norādām, ka, bet šeit tiek arī norādīts jūsu uh, jūsu formulējumā, ka šī sistēma ir piln, nemaz nav atklāta. Es vēlējos, lai tiktu ierakstīts, ka ir jāpadara šī sistēma caurskatāmāk un atklātāmāk, atklātāk, bet jūs tam nepiekritāt. Paldies, priekšsēdētājs saka tagad par darba grafiku. Balsojums ir paredzēts 23. februārī un. Uh, 15. martā ir paredzēts kontkomitejā un pēc tam plenārsēdē, ja nu vienīgi kaut kas neparedzēts atgadās. Tagad pārējām pie 7. darba kārtības punkta. Un šeit ir runa par publisko finanšu ilgtspējību, un Jan Van Goks kung, kungs ir referents. Lūdzu, vārds jums. Merci, Madame la Présidente. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Šis eh, ziņojums ir iespēja atgriezties pie divām pamatmācībām, kas ir gūtas no krīzes, tajā, kas attiecas uz tās ietekmu uz publisko finansējumu. Pirmā mācība attiecas uz eh, budžeta politikas eh, pretciklisko lomu, kas izpaudās šīs krīzes laikā ar panākumiem, ja mēs eh, spriežam pēc atsākuma, pēc uzsākuma, kas, eh, kas sākās, jo tomēr jāpaturprātā, ka šīs atjaunošanās krīzes ir ļoti trauslas. Otrā lieta, kas ir jāpaturprātā, ir tāda, ka e, tirgus un reitinga aģentūras kurām bija grūti izvērtēt riskus no dažādiem kredītiem, no citiem pasākumiem, bija ļoti grūti izvērtēt tos riskus, kas ir saistāmi ar Eh, to, ka tiek turēti valsts aizņēmumi. Mēs domājam konkrēti šeit par Grieķiju, bet, kā jūs zināt, Grieķijas problēma lielā mērā tiek saistīta ar um, nodokļu atgūšanu. Bet mēs domājam arī par Spāniju, kas ir viens no vislabākajiem audzēkņiem runājot par struktūrālajām reformām, kuras ieteica komisija. Bet eh, Spānija ir pārvērtējusi riskus, kas ir saistīti ar valsts aizņēmumu uh, turēšanu tirgos. Un šis ziņojums ir iespēja pakāpties mazliet ap, ap, atpakaļ un palūkoties uz šiem abiem jautājumiem, runājot par budžeta politikas pārvaldību nākotnē, un varbūt palīdzēt rētīgā aģentūram labāk izvērtēt e, valsts palīdzības kvalitāti. Runājot par pirmo punktu, budžeta politiku. Ziņojumā tiek piedāvāts um, e, ņemot vērā stab 2005. gada stabilitātes pakta pārskatīšanu, kas ļoti pragmatiski ir devis iespēju un dod iespēju dalību valstīm atkāpties no Māstrihts kritērijiem īpašu apstākļu gadījumā, konkrēti runājot recesijas gadījumā, un tas ir devis e, dalībvalstīm iespēju krīzi pārvaldīt. E, tīri dabiski šī pārskatīšana e, notiek pragmatisma ietvaros, un ja mēs mēģinam mazliet padomāt teorētiski, distancējoties, tad ziņojumā tiek piedāvāti ļoti precīzi e, kritēriji, lai koriģētu e, Eh, budžeta politiku eh, šajos apstākļos, eh, kurus apstiprināja pati komisija kā labus noteikumus budžeta politikā. Ko mēs varētu ieteikt? Mēs varētu ieteikt to, ka kamēr ražošanas kapacitātes ir zemāks par ierastajām, ierasto līmeni pēc makroekonomistu viedokļa starp 75 un 85 procentiem kapacitātes, un kamēr mēs esam zem šī normālā līmeņa, ir iespējams ieteikt paturēt spēkā atbalsta pasākumus un to, ko komisija dēvē par nekonvencionāliem pasākumiem. Savukārt tad, kad ekonomika ir sasniegusi normālo ražošanas kapacitātes līmeni aptuveni 80%, tad ir iespējams ieteikt eh, atvēlēt eh, primārā budžeta pārpalikumu, kas eh, rodas parādu dzēšanai un budžeta līdzsvaram un budžeta pārpalikums varētu būt prioritāte ņemot vērā to, ka šie noteikumi ir ārkārtīgi precīzi un dod mums iespēju e, izstrādāt rekomendācijas attiecībā uz izkļūšanas stratēģiju. Jūs zināt visi, ka šodien mēs runājam par to, vai būs runa par to, ka mēs apturēsim atbalsta pasākumus 2010. gadā ekonomikai, lai mēs varētu pievērsties iziešanas politikai. Ko tad mēs varam mācīties no šī noteikuma? Uh, Mēs varam mācīties to, ka 27 valstu Eiropā mēs esam ar ļoti zemu kapacitātes līmeni. Krietni vien zem ierastā ražošanas kapacitātes līmeņa ap 70%, un pārāk ātri pārtraukt nekonvencionālos pasākumus ļoti ātri iegrūst mūsu ekonomikas atpakaļ recesijā. Un šajā gadījumā varētu ieteikt atbalsta pasākumu eh, paturēšanu spēkā, kamēr ražošanas kapacitātes nav izmantotas pietiekami, lai varētu eh, pielāgot izejas pasākumus līdz brīdim, kad mēs sasniedzam normālo līmeni. Lūk, viens no šī ziņojuma būtiskākajiem devumiem E, kurš arī norāda to, cik būtiska ir sociālo amortizatoru loma e, valsts izdevumu jomā un arī šo izdevumu e, iekšienē runājot par sociālajiem izdevumiem. Mēs redzējām, ka pretēji savienotajām valstīm Eiropas sociālais modelis ir lielisks krīzes amortizators un ka mūsu sociālā aizsardzības sistēma ir devusi iespēju mūsu ekonomikām atgūties daļi īpaši ātri. Un šeit mēs atgriežamies pie tām debatēm, kuras mēs noturēsim ar mūsu draugiem sociālo lietu komitejā, kuri e, spriedīs par pensiju sistēmu, taču es domāju, ka mūsu diskusijas būs auglīgas, lai mēs varētu meklēt vislabākos risinājumus, lai varētu saglabāt mūsu veselības aprūpes un pensiju sistēmu. Un pēdējais, jeb otrais punkts, būtiskais punkts, kas ir skatīts šajā ziņojumā, ir jautājums, kas mums visiem rada bažas, tā ir ilglaicīguma problēma valsts finansēs. Pilnīgi dabiski. Šeit ir runa par to, ka mums ir jādefinē kriteriji, kuri būtu savietojami ar e, pretcikliskiem e, eh, budžeta politikas kritērijiem, kurus es tikko pieminēju. Un iepriekšēji piezīme, lai pasvītrotu to, ka ekonomikas literatūrā nav neapstrīdamu kritēriju, e, kas, e, ar kuru palīdzību varētu izmērīt ilgtermiņa atbalsta. E, ekonomisti nevar šodien pateikt, kādi tie ir. Viņi var pateikt, kāda ir īstermiņa kritērija. Un tāpēc, ja ekonomikas izaugsmes līmeņi ir augstāki par valsts aizņēmumu procentu likmēm, taču mēs nevaram pateikt, kādas ir atbalstāmas valsts finanses. Un neraugoties uz visu, mēs tomēr vēlamies piedāvāt kādu rādītāju. Un šajā ziņojumā mēs piedāvājam rādītāju, lai iz, varētu izmērīt ilgtermiņa atbalstīšanu, eh, kas būtu savukārt savietojums ar īstermiņa budžeta politiku. Un tas ir rādītājs, kuru es gribētu nodēvēt par struktūrālu, lai var, tas varētu papildināt Māstriktas līguma rādītājus un stabilitātes pakta rādītājus, jo tie ir arī iekļauts stabilitātes paktā. Šādi rādītāji ir divi, un mums piedāvā papildināt slaveno pirmkārt 3% kritēriju ar struktūrālā deficīta kritēriju. Šeit ir runa par E, budžeta deficītu tad, kad ir neutralizēti, neutralizēta konjunktūras ietekme, un otrais e, kritērijs ir struktūrālo parādu e, li likmenis, kas ir attiecības starp valsts atbalstu pret aktīviem, kas ir dažādu valstu rīcībā. Un ar šiem abiem rādītājiem jūsu rīcībā ir samērā precīzi elementi, lai varētu izvērtēt to, kas tad ir, eh, kāds ir valsts finansējuma līmenis katrā dalību valstī. Jūs rīcībā ir arī eh, reitinga aģentūras un kā arī Eiropas revīzija palāta, kura kādu dienu būs ar ļoti nozīmīgu lomu, lai varētu izvērtēt uh, valsts finansējumu, kā jau to ir vēlēsies Pērvanša Beres savā ziņojumā, un bez tam ar to visu mēs varam tomēr pieprasīt komisijai izvērtēt uh, eh, publiskā valsts palīdzības kvalitāti, izvērtējot tās ietekmes dažādiem atbalsta pasākumiem, ja tie ir tikuši ieviesti un ja tādi ir bijuši, tad ir pilnīgi skaidrs, ka nepieciešams veikt ietekmes izpēdi, jo ja šodien mēs varam pārvaldīt situāciju lielākajā daļā, daļā dalību valstu. Tomēr ir fiskālie izdevumi, e, kas ir radušies pēdējā perioda laikā, lai varētu stimulēt ekonomiku, un tādējādi ir nepieciešams papildus izdevumiem izvērtēt fiskālos izdevumus, lai valsts uh, Eh, palīdzība varētu tikt izmantota pareiziem mērķiem. Tāpēc aicinu izvērtēt šo izdevumu eh, efektivitāti ar ietekmes izpēti. Paldies! Thank you very much. Um... Liels paldies! Man ir eh, runātājs saraksts. Hokmārkungs pirmais. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es vēlētos pateikties referentam par viņa sagatavoto interesanto ziņojumu, un tas dod pamatu tālākām diskusijām. Es arī vēlētos uh, norādīt, ka pēc mūsu domām būtu svarīga viena lieta. Nav lielāks apdraudējums uh, nodarbinātībai, labklājībai un uh, izaugsmēji, kā uh, slikta valsts finanšu situācija un deficīts. Es gribētu atgādināt komitejas locekļiem, ka pagājuši gadu mēs apspriedām ziņojumu par ekonomikas atveseļošanas politiku Eh, šeit bija divas pieejas. Sociālisti pieprasīja lielākus izdevumus, eh, padarīt eh, elastīgāku stabilitātes paktu, pieļaut lielāku budžeta deficītu un arī atvieglot valsts palīdzības nosacījumus un tā tālāk. Un sociāli, visos šajos jautājumos sociāls grupa cieta zaudējumu un uh, parlaments norādīja, ka ir nepieciešama stingra finanšu disciplīna valsts uh, finansēs. Un es gribētu atgādināt uh, referentam par to, ka sociālisti pieprasīja tādu pašu izdevumu līmeni kā ASV, Spānijā un apvienotā karalistē, sakot, ka tas atlisinās visas problēmas. Un tagad mēs redzam, kādi ir rezultāti Spānijā ir milzīgs valsts deficīts, bezdarbs sasniedz jau 20%, apvienotajā karalistē valsts parāds ir divkāršojies un ir pieauguši arī procentu maksājumi valsts parādām. Tas ir, tie ir milzīgi izdevumi, milzīgs sloks nākošām paudzēm. Un tagad šie izdevumi, šie parādi aizkavē ekonomikas atveseļošanos, jaunu darba vietu radīšanu. Tādēļ, ka ir pieauguši, pieaugušas procentu likmes un tiek kavēti privātie, privātās investīcijas. Sociālisti mēs redzam, kā, ko pieprasīja un kas notika tajās valstīs, kā, kur šādi pasākumi tika uh, īstenoti. Un uh, mēs redzam arī stingrākas pieejas rezultāts. Un kas tagad ir labāk? Mazāki valsts izdevumi, mazāks valsts parāds un augstāks nodarbinātības līmenis vai pretējais? Šeit ir uh, nepielūdzami fakti jūsu priekšā. Kā jūs redzat, kādi rezultāti bija šo alternatīvo pieeju īstenošanai praksē? Un tagad, kad mēs apspriežam to, uh, kāda ir izējas stratēģija pēc krīzes, kā samazināt valsts parādu un budžeta deficītu dažādās dalību valstīs, jo pretējā gadījumā Eiropas ekonomika nonāks ar pašā situācijā, kā tas bija 70. gados. Mums ir jābūt elastīgiem, bet mums ir jābūt stingrai kontrolē par valsts finansēm, jo pretējā gadījumā tiek apdraudēta mūsu ekonomikas nākotne. Mums ir jānodrošina tas, ka tad, kad tiek uh, mazināts uh, finanšu defini, deficīts, tiek stimulēta ekonomika, lai uh, stimulētu piedāvājumu, lai stimulētu investīcijas un tirzniecību un uh, lai uh, rastu arī jaunus tirgus un jaunas iespējas. Runājot par ilgtstēj, ilg, ilgtspējību un ilgtermiņu ilgtspējību, ir skaidri redzams, ka deficīta līmenis, kas ir atsevišķās dalību valstīs, un es neminēju šeit tos uh, smagākos piemērus, bet tomēr tie pierāda, ka nav iespējams palielināt izdevumus, ja nav iespējams kontrolēt uh, valsts finanses. Vislielākais drauds eiro tagad ir uh, dalību valstu valsts deficīts. Iemesls ir tāds, ka pārāk daudzām dalību valstīm ir bija pārāk liels deficīts jau pirms ekonomiskās krīzes Un raugoties nākotnē, mums ir jāapspriež jauni spēles noteikumi, lai garantētu ilgtermiņa stabilitāti. Nepietiek noteikt tikai maksimālo deficīta līmeni ekonomikas augšupējas periodā, bet arī noteiktu līmenī e, lejupslīdes periodā. Ja mēs būtu tādu noteikuši jau iepriekš, tad uh, situācija iespējams būtu labāka šodien. Priekšsēdētājs kundze mums ir jānodrošina tas, lai nerastos ilūzijas par dažādu valsts parāda izvērtēšanas pieeju. Uh, ir uh, Protams, mēs varam uh, šeit apspriest dažādus jautājumus, bet ir svarīgi izvērtēt to, kāds procentu likmes ir jāmaksā iedzīvotājiem, ja valdība zaudē kontroli. Un to mēs redzam uh, atsevišķās dalību valstīs, ka iedzīvotāji nav apmierināti ar situāciju. Un mūsu pienākums ir nodrošināt pamatus stabilām valsts finansēm, uh, arī stabilitāti ģimenēm un maisaimniecībām un iespējas uh, jaunu darba vietu radīšanai. Paldies! Lielas paldies, Gunār! Es vispirms došu vārdu ēnu referentiem un pēc tam pārējiem deputātiem, kas vēlas izteikties. Heglunda kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu vispirms pateikties referentam par šo ārkārtīgi interesanto ziņojumu. Tieši tāpat kā iepriekšējā runātā jau ievadvārdos sacīja, ka viņa atbalsta referenta centienus rast kaut kādu izējas stratēģiju no šīs sarežģītās krīzes. Un uh, es centīšos, un tie ir arī tie punkti, kas ir iekalt Eiropas sociālajā modelī. Bet situācija ir nopietna. Es domāju, ka es varu piekrist Hokmar kungam, tīpaši redzot, kas ir noticis pēdējo dažu nedēļu laikā, un arī tāpēc, ka, manuprāt, mums ir labāk tas viss jāatspoguļo šajā ziņojumā, nekā tas bija, teiksim, iepriekš. Referents sacīja, ka viņš vēlas iekļaut jaunas rādītājus, lai izvērtētu, kā ekonomikas situācija attīstās. Uh, dalību valstīs, un mums tik tiešām ir nepieciešami šādi jauni indikatori. Bet to visu vajadzētu apvienot ar, ar to domu, ka mums ir jāstrādā iedzīvotāju labā. Es domāju, ka mums būtu jābūt tādiem ierobežojošākiem attiecībā uz to, cik daudz mēs vēlamies, lai mūsu valsts izdotu līdzekļus. Mēs nevaram uh, aizņemties pārāk daudz līdzekļus vai arī tērēt pārāk daudz līdzekļus, lai izkļūtu no šīs krīzes. Bet es domāju, ka vajadzētu tomēr šajā ziņojumā izdarīt dažas izmaiņas. Es esmu pārliecināts, ka ir vairāk jautājumu, kas ir saistīti tieši ar šo filozofisko jautājumu, kā izkļūt no sarežģītās ekonomiskās situācijas, un te jau daudz labas idejas izskanēja, bet es domāju, ka ir svarīgi redzēt, kāda ir situācija atsevišķās dalība valstīs, un mēs jau ne, aizdīto nedēļu laikā esam vērojuši dažādas notikums, un mums tas viss būtu jāpatur prātā. Ziņojumā ir teikts, ka ilgtermiņā mums var būt deficīts, ja vien šis deficīts ir ilgtspējīgs un mēs varam aizņemties naudu. Jā, to var uzskatīt par tādu kā kritēriju, bet es domāju, ka mēs jau esam redzējuši vairāk nekā pusē Eiropas Savienības dalību valstu, ka tās jau ir sasniegušo maksimālo deficītu, ar kādu tās ir dzīvot spējīgas. Līdz ar to es iesniegšu dažus grozījumus attiecībā uz pašu teikto, bet es gribētu sacīt, ka man ir prieks, ka referents ir norādījis uz to, ka uz Eiropas sociālo modeli man prieks, ka viņš to cenšas aizstāvēt. Varbūt labākos laikos mums vajadzētu nolikt šīm nebaltajām dienām atlikt vairāk līdzekļu, un tad mēs arī, ja būtu tā rīkojušies, nebūtu šobrīd tik smagā situācijā. Protams, ir tagad nepieciešami tādi dramatiski pasākumi, un es nedomāju, ka lielāka izdevuma no valsts budžeta būtu uh, laba atbildi. Paldies, referent, paldies, priekšsēdētāji. Jā, paldies. Dīgolt, kungs, lūdzu. Jā, vielen dank. Eh. Paldies par ziņojumu. Tik tiešām šis ziņojums dod mums iespēju padomāt vēl dziļāk par tām atšķirībām, kas pastāv starp dalību valstīm Nu, tas varbūt ir vēl izteiktāk nekā attiecībā uz ziņojumu par uh, valsts finansējumu un par eirozonu. Protams, pastāv lietas, kas pārklāj šajos abos ziņojumos, manā ziņojumā un šajā ziņojumā, bet tas viss mums dod iespēju īstenot tādas pamatīgas debatas. Pirmkārt, es gribētu pateikties par uh, to, ka mēs mēģinām šajās diskusijās kļūt racionālāk. Tas nozīmē ne tikai pateikt, ka valsts parāds ir labs vai slikts, vai arī, teiksim, valsts izdevumi ir pārāk augsti vai nepietiekami augsti, labklājības līmenis pārāk augsts vai, vai pārāk zems. Nemēģināt atrast šīs te atšķirības, bet uh, izstrādāt kritērijas, kā to visu novērtēt. Un tieši par to mums būtu jābūt pateicīgiem attiecībā uz šo ziņojumu. Es būtu ļoti pateicīgs, ja mēs kļūtu nopietnāk un ja mēs mēģinātu padomāt vairāk par tiem argumentiem un kritērijiem, tā vietā, lai vienkārši teiktu, vai budžeta izdevumi, liela izdevumi ir labi vai slikti. Ja mēs runājam par risinājumiem, tad mums kā zaļiem arī ir ļoti liels bāžas. Es gribētu pateikt, kāds ir ierosinājums. Ierosinājums ir tāds, valsts izdevums vajadzētu palielināt līdz tam brīdim, kad produkcijas potenciāls e, ir sasniedzis 85%. Tas nozīmē, ka referents vēlas, lai rūpnieciskās ražošanas ziņā mēs attiecībā uz tiem produktiem, kas sagrauj planētu un būtībā ir, tiek ražot uz jaunatīstības valstu rēķina, e, lai tas tiktu likvidēts. Tieši to Zaļie nevēlas, sakot, ka viņi vēlas zaļo modeli īstenot. Mēs vēlamies, lai tiktu investēts citos ražošanas sistēmās, nevis tajās, kas kaitē. Un tieši šajā ziņā mums ir fundamentāls viedokļu atšķirības, jo jautājums par šo te pārorientēšanos mūsu ražošanā uh, ir pārāk maz atspoguļots, jo tas veids, kādā mēs ražojam, rada cita veida parādu, proti ekoloģisko parādu, par kuru mēs maksāsim tikpat dārgi. Un eh, šī pamatdoma, ka mums ir dažāda veida parādi, gan finansiāli parādi, kas būs, teiksim, jāmaksā nākamajām paaudzēm, Tieši šī doma varbūt ziņojumā nav iekļauta, un tas mums sagādā liels grūtības. Valsts iespējas pat situācijā, kad ir ļoti grūti, galvenais uzdevums ir atrast, kurš tad ir tas panesamais parāda līmenis. Man liekas, ka mēs esam nonākuši pie tāda punkta, kur eh, parādās šis atklātās tirdzniecības leģitimitātes jautājums. Un uh, parādu sloga dēļ mēs sākam apšaubīt savu rīcību. Iedzīvotāji, vismaz Vācijā, uh, kā vislielākās bažas uztver nevis bezdarbu vai sociālo atstumtību vai ekoloģisko krīzi, bet gan valsts parāda līmeni un bailes, ka valsts varētu kļūt rīcību nespējīga. Un tieši šīs bažas ir ārkārtīgi bīstams. Manā skatījumā vajadzētu nopietnāk uztvert šādu veidu bāžas un nedomāt tikai makroekonomikas kontekstā. Un visbeidzot, es gribētu sacīt, ka vienā vietā referents tomēr runā par ekoloģisko pārveidošanu, un viņš norāda, ka nepieciešamās investīcijas ir tīpaši, ka tām būtu jābūt valsts investīcijām. Mēs uzskatām, ka ar valstī ar dažādiem noteikumiem ir jārūpējas par to, lai privātie uzņēmumi ieguldītu investīcijas mm, tādējādi, lai nākotnē varētu radīt ilgtspējīgs ekoloģisks produkts un mazāk ražot to, kas grauj šo vidi. Līdz ar to vajadzētu pārveidot mūsu tautsēmniecība un nevajadzētu palielināt valsts budžeta izdevumus, bet gan jānosaka tāda noteikuma, lai privātais sektors būtu ieinteresēts investēt ilgtspējīgā ekonomikā. Un es domāju, ka te mēs arī varētu vienoties par citādu formulējumu, kas eh, nu, palīdzētu mūsu grupai atbalstīt šo te ziņojumu. Paldies! Šķiet, ka pārējie ēnu referenti nav ieradušies, un tagad Vartmans Kols kundzei vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Es gribētu pateikties referentam par eh, ievadvārdiem, parāgoties tieši uz eh, ziņojuma nosaukumu, mēs redzam, ka šī tēma ir ārkārtīgi nozīmīga, gan ilgtermiņā, gan īstermiņā. Es domāju, ka šeit ir runa par to, ka trūkst atbildības, tad, kad mēs runājam par valsts parādu kas paliks mantojumā nākamajām paaudzēm. Mēs zinām, ka attiecībā uz valsts parādu ir lielas problēmas, tāpat tas ir attiecībā uz pensiju finansēšanu nākotnē. Referents ir izvēlējies savu nostāju. Valsts finansējuma uzticamība, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Un, protams, mums ir jāturpina uzraudzīt gan valsts parāda līmenis, gan citu nozīmīgi jautājumi, bet ņemot vērā to pieeju, kādu uzņemās referents, diezībā uz izaugsmas un stabilitātes faktu, man, eh, paktu, man jāsaka, ka rodas tāda apstākļa, kas ļaus mums tik tiešām tā būtiskāk pievērsties šiem jautājumiem. Vēl ir jautājums par to, vai pilnībā tiek izmantota eh, ražošanas kapacitāte. Es nezinu, vai mums vajadzētu te vēl vairāk pievērsties šim jautājumam. Mums ir stabilitātes un izaugsmas pakts, un iepriekšējos gados ir pierādījies tas, ka varbūt, ka mēs labajos laikos pārāk maz uzmanības pievērsām stabilitātes un izaugsmas paktam un uh, tā nosacījumiem varbūt vajadzēja vairāk darīt tā labā būtu bijis nepieciešama lielāka atbildība Eiropas līmenī šajā jomā, un es domāju, ka tam būtu jābūt par prioritāru jautājumu. Dalību valstī ir jābūt šobrīd disciplinētākām, un tiklīdz kā Vācija un, ja, ja teiksim, un tad, kad mēs Vācijai un Francijai devām lielāku vaļu, tad es domāju, ka mēs arī drusiņi tā kā zaudējām kontroli. Tā pieeja, ko referents ir izvēlējies, manuprāt, ir uh, tāda Eiropas valsts, atgādina tādu kā Eiropas valsts, kas tiek pārvaldīta, un mēs atstājam mazāk manevrēšanas iespēju dalību valstīm attiecībā uz inovācijām un tā tālāk. Ir nepieciešams, lai dalība valsts varētu rīkoties pārliecinošāk. Es domāju, ka ja tiek izpildīts stabilitātes un izaugsmas paktu nosacījumi, mēs tos tā stingrāk interpretētu, tad, un ja mēs ieviestu pāraudzības aspektus, tad uh, mums būtu vieglāk panākt to, ka dalība valsts ne, neizvairās no saviem pienākumiem. Es domāju, ka tas būtu labāk nekā tā pieeja, kur ir izvēlējis referents. Paldies! Inga, lūdzu! Thank you, thank you for... Paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Par vienu es esmu pilnīgi drošs. Ja aizvien vairāk būtu tādu Eiropas iedzīvotāju, kas eh, varētu ieklausīties uh, citu teiktajā, tad situācija būtu labāka. Līdz šīm debatēm es domāju, ka mēs no krīzes kaut ko šajā komitejā esam mācījušies tieši no šīs tautsēmniecības un finanšu krīzes, ka mēs esam guvuši kaut kādu mācību. Un līdz ar to varēsim īstenot labāks debates par to, kas mums tagad ir jāpaveic, bet man ir tāds iespējas, ka populisms atkal ir uh, ieņēmis pirmo vietu, tāpat kā vecajos labajos laikos. Hokmarka kungs jau te pieminēja vecos labos laikus šajā komitejā, bet uh, nevar taču būt tā, ka kāds nopietni domā to, ka ja trīsreiz, ja teiksim, Vācija, kas ir spēcīgākā ekonomika, ja tiek iztērēts vairāk nekā ieņemts, ka tas mums varētu kaut kādā veidā palīdzēt. Un iepriekšējo gadu, ga, gadu laikā mēs esam centušies nākt klajā ar rezolūcijām dažādām, cik tālu mums būtu jātiet no realitātes, lai nonāk pie šādas idejas. Gigot kungam arī nevajadzētu te aizmirst, ka viņš ir populistisks. Protams, ir jājautā sev, cik tālu mēs varam iet attiecībā uz iedzīvotāju bažām, bet Viņu patiešās bažas ir tādas, cik cilvēki vēl uh, zaudēs darbu un kas notiks un kur vispār ir kāda perspektīva attiecībā uz ekonomiku. Uh, Vortmans Kols kundzei ir taisnība, bet es neteiktu, ka mēs nebijām pietiekami spēcīgi, pietiekami stingri attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas paktu. Mēs nebijām pietiekami gudri, jo mēs nemēģinājām investēt saprātīgos un nozīmīgos jautājumos, lai izveidot jaunu ekonomiku. Tieši tur mēs pagātnē kļūdījāmies. Un šeit neviens neizkļūst no pašreizējās ekonomiskās krīzes, runājot tikai ideoloģiskas lietas. Es esmu par to pārliecināts, un no šādām diskusijām mēs arī nevarēsim dot nekādu pienesumu. Kolēģi, iedziļinieties šajos jautājumos, un tad tiešām mēs varēsim diskutēt par to, kā mēs saprātīgā veidā varam izkļūt no šī parāda līmeņa, un es domāju, ka to mēs varam tikai ar izaugsmas stratēģiju, nevis ar to, ka mēs mēģinām uh, sagraut Eiropas tautsēmniecības sistēmas. Es domāju, ka to ir grūti izdarīt, un tāpēc es esmu pret Gigolda kungu ieteikto. Es domāju, ka mums ir jāveic tādas saprātīgas diskusijas, kā mēs varam panākt situācijas uzlabojumu. Tas ir ļoti būtiski, un uh, tas arī palīdzēs mums nonākt pie rezultātu, un tādā tas ir arī referenta mērķis. Mēs nevarēsim būt viensprāts, ja mēs, mēs nevarēsim neko panākt, ja nodarbinātība turpinās kristies, un būtībā tas būs tāds aburtais loks, kas mums nepalīdzēs izkļūt no ekonomiskās krīzes, un tāpēc, darbie kolēģi, es gribētu jūs lūgt mēģināt saprast, kā rīkoties un, un nepieļaut vecās ideoloģiskās kļūdas, jo tas mums nepalīdzēs. Paldies. Uh, right. Case Wimbledon. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos tiem deputātiem, kas jau pagājušajā nedēļā dzirdēja no manis to, ko es tulītās teikšu. Mēs, tad, kad mēs runājam par ilgtspējīgu attīstību un valsts finansējumu, tad man ir bažas, ka mēs joprojām īsti nezinām, kā definēt valsts parādu. Un pēc ministra padomas tikšanās ekofīna ietvaros pagājušajā nedēļā man radās iespējas, ka viņi arī īsti nezina, kā šo valsts parādu definēt. Līdz šim mēs teicām kritēriju attiecībā uz to, ko vajadzētu iekļaut un ko nevajadzētu iekļaut. Uh, bet ir dažas dalībvalsts, kas izmanto ļoti lielu skaitu šādu ārpus bilants finansēšanas instrumentu. Un eh, mēs vēlāk diskutēsim par šiem jautājumiem, bet ir arī daudz, teiksim, pensiju atbildības sfēras, kurās daudzās valstīs, tajā skaitā manā valstī, ir pieļauts liels kļūdas. Tāpēc es domāju, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un pareizi jādefinē valsts parāds. Otrs jautājums par ilgspējīgu un, un valsts uh, līdzekļiem. Es domāju, ka mēs nevienmēr saprotam, ka šī nauda nonāk pie valdībām caur investoriem un, un uh, šie Grieķi gatavojas aizņemties 30 miljārdus eiro un uh, milzīgi parādi ir arī Francijai un citām valstīm, un tas ir ārkārtīgi smags. Uh, parāds loks. Es domāju, ka mums ir vajadzētu kaut kādu koordinētu stratēģiju izstrādāt, lai vismaz saprast, kādā veidā šo kapitālu palielināt. Jo citādi šis parāds visu laiku celsies, un ja jums ir izvēle starp doties jums kā investoram ir iespēja izvēlēties valstu, kur jūs, kur jūs vēlties investēt. Un ja ir kaut kāda koordinēta parādzēšanas stratēģija, tad es domāju, tas nāktu tikai par labu. Un ja mēs neizmantosim, ja vien mēs neizmantosim derivatīvus, uh, tad mums tā vajadzētu rīkoties. Un varbūt, ka vajadzētu šo diskusiju paplašināt attiecībā uz uh, publiskajiem līdzekļiem. Definīcijām ir jābūt pareizām. Un ir noteikti daudz vienkāršas lietas, ko mēs īstermiņā varētu darīt, lai nenonāktu atkal uh, jaunā, pie jaunas finanšu krīzes. Paldies! Uh, Danuta, la... Paldies, uh, Danuta Vjozovietska. Paldies. Man bija jādodas uz nodarbinātības komitejas atvainojos. Iep, esmu iepazinusies ar Goka kunga ziņojumu un vēlos pievērst uzmanību virknei jautājumu, kas netika pieminēti un kas ir svarīgi pēc manām domām. Pirmkārt, par izējas stratēģiju ir svarīgi runāt par ilgtermiņu investīciju prioritātēm. Uh, kas eh, nodrošinātu ekonomikas atveseļošanos un izaugsmi. Šeit būtu jāpiemina īpaši eh, pētniecība un izstrāde, un par to jau ir runāts, bet eh, šobrīd ir nepieciešami cilvēki, kas spēj elastīgi reaģēt uz izmaiņām nodarbināt darba tirgu. Tāpat ir jāuzsver tas, cik svarīgi ir aktīvi darba tirgus pasākumi ilgtermiņa attīstībai. Mums um, nevajag balstīties uz imigrāciju jo eksperti norāda, ka imigranti nespēja aizpildīt uh, caurumus darba tirgu. Mums ir jāizmanto pašiem savi resursi un varbūt vairāk jādomā par programmām, kas būtu orientēts uz cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem, uh, jauniešiem un jānodrošina arī uh, pensiju sistēmu stabilitāte. Uh, Tālākais, kā nodrošināt ilgtermiņa stabilitāti valsts finansēs. Šeit netika pieminēta sabiedrības novecošanās un demografiskās pārmaiņas Eiropā, kas ar to saistīts. Eh, šī situācija rāda milzīgi izaicinājumu Eiropas Savienībai, ņemot vērā demografisko pārmaiņu uh, ietekmi, mums ir jādomā par pasākumiem krīzes pārvarēšanai un, un instrumentiem, un ir jānovērš to ilgtermiņa ietekmi uz valsts finansēm, jo turpmākām paudzēm būs eh, jātiek galā ar šo situāciju, to minēja jau Kolskundze. Uh, ekonomikas un uh, fiskālajai politikai ir jānodrošina uh, līdzsvars starp paudzēm, un tas ir ļoti svarīgi runājot par ilgtermiņu politiku. Un uh, visbeidzot par valsts parādu. Es gribētu šeit iekļaut arī pensiju fondu uzraudzību un to saistību izvērtēšanu. Tātad iekļaut šeit ne tikai valsts, fin, uh, ne tikai finanšu sektoru, bet arī Uh, valsts uh, uzraudzību par pensiju uh, sistēmu. Un Eirostat ir jāizstrādā kopīga metodoloģija šādiem izvērtējumiem. Tāpat netika runāts arī par valsts sektora maksātspējas nodrošināšanu. Es domāju, ka daudzās valstīs vadības maiņas spētu samazināt šos uh, parādus un izdevumus. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt maksāt spēju un likviditāti valsts finansēs, domājot par valsts atbalsta atmaksāšanu. Uh, valstīs, kur ir liels deficīts, uh, nedrīkst aizmirst uh, pārvaldes uzlabojumu un informācijas tehnoloģiju izmantošanu. Šeit izmaksas ir pārāk lielas, un tieši šeit būtu iespējams samazinājums runājot par ilg, ilgāku nākotni. Merci, Madame Président. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentā par paveikto darbu. Viņš ir vismaz eh, vienas no pelnus sev sarūpējis eh, meklēt risinājums. Mēs varam piekrist vai nepiekrist, taču es domāju, ka tomēr tas ir uzslavējams eh, notikums, eh, jo tad, kad es noklausos šo, šo uzstāšanos, domātams, ka esmu pamata pilsonis, ka es pārstāvu pilsētiņu, bet tomēr es redzu, ka šeit nav pārāk daudz risinājumu. Tad, kad ir jāsamazina eh, publiskie Izdevumi var piekrist, bet eh, tad, kad mēs to samazinam, tad mēs samazinam ieņēmumus citai personu kategorijai. Un ir jābūt drosmei pateikt, ka to mēs saucam par stingrību, ierobežošanu, un tas nozīmē, ka ikvienam būs jāsavalk josta. Konkrēts piemērs Francijā bija prēmija un citās valstīs arī eh, prēmija pār to, ka automašīna tiek. E, e, izmantota eh, eh, mazāk. Un šobrīd, tad, kad mēs redzam, ka ir daudzas citas eh, daudzas citas automašīnas, kuras netiek izmantotas, tiek pārdotas vairāk lietotās, mazāk jaunās mašīnas. Savukārt tas ietekmē ekonomiku un makroekonomikas pasniedzējs to pateiks skaidrāk nekā es. ik eh, eh, viena lieta ietekmē pārējās. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā, kā mēs eh, skarsimies eh, domino kauliņiem mūsu attīstītajās valstīs, negāžot apkārt citus kauliņus. Mums ir jādomā par ilgtermiņa investīcijām, bet ar kādu finansējumu. Mums ir jādomā par izglītības finansējumu, jo nekad vēl nav bijusi tādas atšķirības starp ekonomikas vajadzībām un izglītības eh, kvalitātēm apmācības e, ir ļoti sliktā stāvoklī vismaz mūsu valstī, un mums aizvien e, ir daudz trūkumu. Tāpat arī pensiju jautājums. Vai e, pensiju jautājumu mēs varam apspriest neapspriežot citus e, publiskā finansējuma jautājumu. Es tagad nerunāšu par citiem bet, jautājumiem šajā ziņā, bet es domāju, ka mums ir tomēr jāapdomā Eh, ar veselo saprātu. Tad, kad mēs runājam ar pilsoņiem, viņi saka, jā, jūs gribat, eh, ko jūs gribat samazināt, no kurienes jūs gribat eh, ņemt šo naudu, lai mazinātu izdevumus kurā vietā. Es domāju, ka mums ir jāuzdod sev pragmatiskāk jautājumi, un es neesmu pārliecināts, vai mēs atradīsim visus risinājumus. Pat ja es tomēr. Uh, varētu apstrīdēt šo ziņojumu. Es tomēr domāju, ka to varētu uzlabot ar mūsu grozījumiem un piešķirt konkrētu skanējumu šim ziņojumam. Jo kā gan mēs varam runāt par noturīgu publisku finansējumu? Tāda kāda. Vairāk. Tad, kad tikai divus gadus. Tuhal ou à faire des ronds-points avec. Valdības dzīves ilgums Eiropā ir divi gadi. Ko, uh, Thank you. Paldies. Nākošais Edvards Sekura. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu apsveikt eh, kolēģi referentu par sagatavoto ziņojumu. Un es runāšu nevis par izcinājumiem, kolēģi daudz runāja par izcinājumiem. Es vairāk gribētu pievērsties e, uz atskaitīšanās un uzskaits sistēmai, jo nav nekāda e, jēga veidot struktūras un piedāvāt risinājums, e, vismaz uh, E, šādā situācijā, ja valstis nepieturas pie disciplīnas attiecībā uz jebkura veida mērīšanu, neatkarīgi no tā, ko tās vēlas izmērīt, un lai šie mērījumi būtu patiesi. Un tas pats attiecas uz SDP, uz Māstrihtas e, kritērijiem, stabilitātes paktu. Uh, bet mēs visi redzam, kas tad notiek, kad kāda konkrēta valsts e, pārņem e, citas valsts, e, citas valsts pieredzi un citas valsts datus un ziņo nepat, sniedz nepaties ziņas. Pilnīgi noteikti šī ir arhaiska atskaitīšanās sistēmu, kā e, Eirozonas valsts var sekot e, naudas plūsmai e, grāmatvedībā, e, ņem, e, ja, e, def, ja skaitļi tiek sagrozīti, to nedrīkst pieļaut. Mums ir nākotnē E, jāsako tam, lai komisija varētu auditēt šādas atskaites un lai pat varētu paredzēt, jo pat e, tas attiecas e, pat uz eksaktajām zinātnēm, prognozes ar nelielu kļūdu, bet vēl viens jautājums, vai šīs prognozes, prognozes vienmēr ir optimistiskas, tādējādi atstājot iespaidu, ka nav nekādu problēmu. Un es gribētu, lai šajā ziņojumā mēs atsauktos uz statistisko pārvaldību, neatkarīgām statistiskām institūcijām. Un lai cieši varētu uzraudzīt e, eh, eh, IKP pensijas, e, un citus datus, kas ir citas pozīcijas, kas ir svarīgas. Paldies! Paldies, un arī es gribētu teikt dažus komentārus no savas puses. Pirmais būtu vairāk kā paziņojums. Šis ziņojums ir eh, tas, ko mēs veicam sadarbībā ar Nodarbinātības komiteju, un it īpaši Nodarbinātības komiteja eh, pievērsīs uzmanību eh, sociālajām un nodarbinātības dimensijām no krīzes izkļūšanas stratēģijām un demokrātiskām pārmaiņām un mērķēs sociālās aizsardzības eh, sistēmas noturīgumu. Tās ir daļas, kas vairāk ietilpst eh, nodarbinātības komitejas eh, jomā. Un ziņojumā būs struktūrāli divas daļas. Tie varētu būt, varētu teikt, ka tie ir divi ziņojumi kopā. Un šie jautājumi, kas e, ietilpst e, nodarbinātības komitejas e, jomā, ir cieši saistīti ar mūs, mūsu jautājumiem. Tomēr mums vajadzētu maksimāli koncentrēties uz tiem aspektiem, kas ir mūsu komitejas jomā. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, ko sacīja E, gan e, Edvards kungs, gan citi par uzraudzību, par to, kas ietilps deficīta jomā. Un mēs e, esam tajā teritorijā, kurā jauni rīki ir jāveido, lai varētu uzraudzīt un kontrolēt labākā veidā to, ko dalībvalstis ir iestrādējušas savā atskaitīšanas sistēmā. Es domāju, šeit būs daudz darba jaunajam komisāram Olī Rēnam, jaunās bilances eh, un dalība valstu atskaitīšanās sistēmas jautājumi tika pieminēti. Un tā varētu būt atbildi uz otro jautājumu. Bet es varēju arī presē pavaistīt iepriekšējā nedēļā, ka parlaments strādā pie šiem jautājumiem un ka šī joma tomēr ir jāpētī sīkāk. Rīt mums būs viedokļa apmaiņa attiecībā uz pirmo ziņojumu par statistisko pārvaldību, eh, konsultatīvo, eh, par konsultatīvās padomas darbu un Es biju referenti, kad šī padoma tika uh, izveidota un visamērā grūti panākt to, lai dalība valstis uh, piekristu jebkura veida statistikas pāraudzībai, taču mums ir nepieciešams strādāt vairāk un iet tālāk un arī citās jomās. Un tas dod mums iespēju uh, pavērt vairāk durvis šajā virzienā un es. Uh, gribētu piedāvāt šo jautājumu pārdomāt. Taču tā kā mums ir vairāk jātīst šie uzraudzības rīki, un mēs nesam īsti pārliecināti, kāda ir, kādas ir definīcijas, tad e, iespējams tā ir, e, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs e, pārāk lēni šo problēmu risinām, taču mums ir jāņem vērā, ka cik daudz laika prasa atveseļošana un cik ir nepieciešams eh, daudz laika visam pāriem, tomēr mums ir nepieciešami precīzi uzraudzības rīki, lai gan mēs neesam īsti izpratuši, kas tad ietilps deficītā. Eh, tie bija daži vārdi no manas puses un no komisijas kopā mums ir Vaisakungs, vai viņš gribētu kaut ko komentēt šajā sakarā. Um, lot, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Lielos vilcienos es varētu piekrist ziņojumā piedāvātajam konkrēti nepieciešamību pēc statistiskas racionalitātes, labākiem rādītājiem, labākām definīcijām un, protams, komisija nākotnē iekļaus e, šos jautājumus darba kārtības augšgalā savās darba programmās. Un es e, tomēr gribētu izteikt dažas iebildes ziņojuma sakarā un varbūt arī dažus e, vēstījumus uh, kas varbūt nav īsti pareizi saprast. Es gribētu tos eh, pieminēt. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka ziņojums ir balstīts uz šauru redzējumu publiskā finansējuma stabilizējošai lomai. Eh, precikliskās politikas ir E, nozīmīgas ir pārskatīties stabilitātes aktā, un nesen attīstība ir parādījusi to, ka stabilitātes e, jautājumā ir nepieciešams korekcijas. Valstīs ar ievērojumu iekšējo un ārējo balansu trūkumu e, tām ir jāsako šiem jautājumiem neatkarīgi no um Secondly, the, the report that was mentioned by some speakers. Situācijas otrkārt. Es domāju, ka nav pietiekami skatīta uh, saikne starp uh, stabilitāti un novecošanos. Mums ir jāņem vērā šī tendence visās dalībvalstīs, un tas bija spēkā, tas ir spēkā ilgtermiņā, pat pirms krīzes bija nepieciešams veikt darbības šajā jomā. Un krīze ir tikai sāsinājusi būtisko jautājumu eh, par to, ka ir nepieciešams reformas šajā sistēmā, lai publiskais finansējums varētu atgūt savu ilgtermiņu pozīciju. Treškārt, nepieciešamība struktūrā, pēc struktūrālām reformām. In stip, pastiprināt pūliņu šajā jomā ir nepieciešama. Tomēr mums ir zināmas bažas par to, vai mēs varam paļauties tikai uz referenta piedāvāto attiecībā uz pieprasījuma eh, pārvaldību. Tālāk par atgu, atveseļošanās plānu runājot un dažādiem riskiem. Mēs nevēlētos uh, lai tiktu sagrauts cerības un e, grauts fiskālā monetārā atbalsta iespējas. Un mēs gribētu piedāvāt to, lai ziņojums tiktu uzlabots un paplašināts ar plašāku perspektīvu un lai varētu tikt piedāvāt stratēģijas. Tas nozīmē, ka mums ir jā, jāpiedāvā vairāk nekā fiskālie pūliņi. Tāpat arī konsolidācija dalība valstīs ir jāveic korekcijas atsevišķās dalība valstīs, tās ir jādara jau tagad. Reformas pensiju un veselības aprūpas sistēma ir jāievieš lai varētu e, koriģēt ar novecošanu saistī, saistītus izdevumus. E, tāpat ir jādomā par produktīvām investīcijām, un es domāju, ka šo elementu iekļaušanu ziņojumā varētu padarīt e, ziņojumu ar plašāku perspektīvu. Paldies! Paldies! Goka kungs, vai jūs vēlētos pabeigt debatas? Alors, juste euh, quelques remarques. Dažas piezīmes. Tout d'abord, je... Vispirms. Es eh, uzņēmos tādu uzspiestu uzdevumu, un es eh, dažādās jomās tādējādi es nevarēju pabeigt visu, pat ja es gribēju daudz vairāk attīstīt, attīstīt eh, tos jautājumus, kurus jūs pieminējāt ar savu stāšanos. Un Es tomēr biju ļoti piesardzīgs pēdējās runājot, jo es uzskatīju stabilitātes paktu kā tādu ierobežojumu, ņemot vērā 2005. gada pārskatījumu, un es sev biju nospraudis arī saistošo Eiropas eh, līgumu tekstu raksturu. Atsevišķi kolēģi pieprasā finansēt, eh, veikt valsts finansējumu ar eiro eh, bonu vai eiro aizdevumu izdošanu, kas ir šobrīd aizteikts, vai arī citi piedāvā darīt to, ko būtu darījuši Savienotās valstis eh, vai, vai, vai apvienotā karaliste finansēt eh, tirgu vietā ar praktiski nulles likmi aizdevumus. Mēs tomēr nepie, nepie, nedomājām par šādu iespēju, uzskatot, ka Eiropas eh, līguma piedāvātie teksti ir eh, piemēroti. Un man vajadzēja palikt šo ierobežojumu ietvaros. Un Es ar šo ziņojumu biju domājis veidot dialogu starp mums, lai mēs varētu nonākt pie būtiskās problēmas, kas ir valsts finansējuma ilglaicīgums. Un arī pie šī uzdevuma es strādāju. Runājot par šo uzdevumu, man, dārgie kolēģi, liberāļi un konservatīvie, šis jautājums tieši tāpat kā jums rada lielas bāžas. Ja jūs ciešāk papētīsiet, kā attīstās budžeta struktūras mūsu dalībvalstīs. Ko tad jūs varat novērot? Jūs novērojat to, ka e, IKP izdevuma sādaļa nav pieaugusi iepriekšējā perioda laikā, un atsevišķās dalībvalstīs tāpat ir mazinājusies. Un ka deficīta problēma pirmkārt rodas, un es runāju par visnesenāko periodu, e, ņemot pateicoties eh, fiskālo ieņemumu kritumam. Un šeit jau es sāku bažīties un vēršos pie komisijas, izvērtējot fiskālo izdevumu efektivitāti, kas varētu masīvi tikt eh, piemērota Eiropas valstīs jau pirms krīzes, lai varētu atbalstīt ekonomiku ar piedāvājumu vai šais fis, fiskālie izdevumi ir bijuši efektīvi, vai tie mazināja budžetu, ja, kas jau bija e, samērā sarežģītā situācijā, atņemot tam daudzus resursus. E, ne, e, neizraisot, neizraisot to, ko būtu var, varējusi dot izaugsme. Ko mēs būtu panākuši ar 2% izaugsmi? kad ekonomika ir zem 1%. Es ņemu skolas piemēru. Deficīts eh, rodas mehāniski. Nevis tāpēc, ka jūs esat palielinājuši valsts izdevumus, bet tāpēc, ka jūs esat samazinājuši nodokļus, un šis nodokļu samazinājums nav izraisījis e, sagaidāmo izaugsmi. Un šeit jau mēs nonākam pie valsts naudas izte, e, eh, izšķērdēšanas. Un to es paturu pašā sākumā, jo e, fiskālo izdevumu neefektivitāte ir uz spēles, un es e, esmu nobažījies tieši tāpat kā jūs par uh, valsts izdevumu izšķirdēšanu, jo korekcijas programmas tika izveidotas jau pirms krīzes. Ir pilnīgi taisnība, ka ja mēs runājam par eh, sociālajiem izdevumiem un publiskiem izdevumiem, eh, šādā veidā mums ir radies deficīts un mums ne, neizdevās panākt šo izaugsmi Un es gribu derēt tagad, jā, sākot ar nākamo gadu, visas Eiropas valstis no darba ieviesīs stingrības politiku, tad e, publiskais deficīts radīsies? Tāpēc, ka recesija atgriezīsies un fiskālie ieņēmumi, kas tiek gaidīti, tā arī netiks sagaidīti. Un E, tirgus spekulācijas tad e, vērsīsies e, pret Spāniju, Grieķiju un citām valstīm. Lūk, tāda situācija, kas mums ir jāņem vērā šodien un visā šajā situācijā. Man, es esmu nobažījies pār publisko finansējumu noturīgumu ilgtermiņā. Es esmu piedāvājis tagad vairākus risinājumus, un, un komisijai varbūt labpatiks tos izskatīt. Es negribētu piedāvāt veidot deficītu. Es domāju, ka 90. Eh, gadu beigās tād, kad eh, mums bija gandrīz pilnīga nodarbinātība, mums, eh, tas nozīmē lielākai daļai Eiropas valstis, vajadzēja novirzīt ieņēmumus tātad primārā budžeta pārpalikumu. Mums vajadzēja to novirzīt parādu likvidācijai Redzat, es esmu ļoti ortodoksāls šajā eh, ziņā. Jā, pilnas nodarbinātības situācijā ir nepieciešams budžeta līdzsvars, bet bezdarba apstākļos. Es atkal pie, eh, pieminu, eh, pieminu savu piemēru 70% no ražošanas kapacitātes, kas ir viszemākais skaitlis pēc otrā pasaules kara. Un šajā situācijā jūs redzat, ka mēs esam esam nekustīgam stāvoklī uz trim, četriem, pat varbūt pieciem gadiem. Es nerunāšu pārāk garu šobrīd. Simplement... Vienkārši es gribētu sacīt. Um, jā, par pensijām. E, jautājums tika uzdots, un par pensijām runājot. Es nezinu, kāda būs eh, situācija. Kāda būs situācija 2050. Kāds būs izaugsmas līmenis, kāda būs algas daļa, kas, ir, eh, kas tiek novirzīta pensiju finansējumam, kāds būs imigrācijas eh, līmenis un temps. Tas ir ļoti spēcīgs šobrīd. Es jums nevaru atbildēt. Un es ļoti piesardzīgi izturos pret šo situāciju. Es šos skaitļus arī esmu e, piedāvājis īsajā paskaidrojumā, taču, kā priekšsēdētāji norādīja, ir zināma darb, zināms darba sadalījums šajā ziņojumā, jo nodarbinātības komiteja skatīja šīs problēmas, un es apmierinājos tikai ar to, ka atgādināju, ka ja Eiropas sociālajam modelim bija noderīgums kaut kāds krīzes laikā, tad eh, pareizie risinājumi ir jāmeklē kolēģiem no nodarbinātības komitejas, lai tos nostiprinātu. Lūk, šeit es tik tiešām meklēju tādus eh, rādītājus, kas būtu piemēroti visiem. E, tālāk, eh, ražošanas kapacitātes izmantošana un izaugsmes eh, tempi. Es tos izmantoju, lai norādītu to, par ko šobrīd runā visi ekonomisti, Eh, kas, eh, ko tad nozīmē pilnu nodarbinātību? Tas nozīmē pilnu ražošanas kapacitāti un eh, to slieksni, no kura ir jāsāk izmantot no krīzes izkļūšanas politika, lai varētu piedāvāt komisijas struktūrālās reformas. Eh, komisija uzskata, ka ekonomika eh, kom, ir atzinusi, ka ekonomika ir krietni kritusies, un tāpēc mums ir nepieciešama izkļūšanas politika. Ja mēs varētu vienoties par šiem jautājumiem, tad eh, tā būtu pareizā prakse, pat jā, varbūt izaugsmes šobrīd pārsniedz 1,5%. Tomēr lai izvairīties, izvairītos no šīm ļoti tehniskajām eh, un sarežģītajām debatēm. Es pieņēmu tos rādītājus, eh, kurus ņem vērā visi makroekonomisti, kas ir kapacitātes, eh, ražošanas kapacitātes līmenis. Un šeit mēs visi apzināmies, ka mašīna darbojas par 70% no savas jaudas. Un šis eh, šeit mums ir jā, vai mēs runājam nākotnē par enerģijas izmantošanu, nepiesārņojošas enerģijas izmantošanu, bet tas neizsmeļ eh, jautājumu par nozarēm, kurām, kurās mēs aizvirzam investīcijas. Tas bija viss no manas puses. Uh, thank you very much. I, I let this debate go on. Paldies. Es, mums ir laiks turpināt uh, šo ziņojumu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums, un es gribētu pateikties referentam. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 5. marts, nākamajā nedēļā tas ir, un paturiet prātā, ka 3. martā mēs gaidam komisijas priekšlikums par, Eiropas, par stratēģiju Eiropas Savienībā 2020. gadam. Un uh, mums grozījuma apspriešana notiks 22. martā, komitejā balsojums būs 27. aprīlī. Līdz ar to mums būs pietiekam daudz laika sarunām. Plenārsēdē balsojums būs, izskatīšana būs 2 maijā, un uh, līdz ar to balsojums uh, plenārsēdē būs gatavs uz jūnijā gaidāmo Eiropā domi. Es domāju, ka mēs varēsim pietiekami daudz pastrādāt pie šī jautājuma. Paldies kolēģiem. Un tagad pēdējais darba kārtības punkts šodien ir astotais. Biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojums un atalgojuma politika finanšu pakalpojumu sektorā. Referents saicēlā, ka, ka trūju Paldies, priekšsēdētāji. Es no paša sākuma gribētu teikt, ka, diemžēl, nav paveicies ar laika grafiku, jo pēc, pie, pēc pulkstens pieciem man ir jāierodas citā komitejā un jāprezentē cits ziņojums, bet uh, es varētu nedaudz nokavēt to otru sanāksmi. Es eh, esmu pārliecināts, ka jūs atceraties, ka 2009. gada rekomendācijas attiecībā uz eh, atalgojumu politiku finanšu pakāpojumu sektorā un eh, to aspektu, kas attiecas tieši uz atal, vadītāju atalgojumu, biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojumu apkopoja vairākas um, idejas attiecībā uz atalgojumu. Tur bija G20 stabilitātes padom, da, padomas idejas, dažādas nacionālas idejas un arī Eiropas parlamentam bija ļoti laba tāda pārdomāta un cerams niansēta pieeja, kādu mēs varētu pieņemt. Ņemot vērā finanšu un ekonomikas krīzi, atalgojums politika, tīpaši attiecībā uz lielajiem uzņēmumiem, uh, nonāca krustagunīs, un tur bija arī dažādi ētiski apsvērumi, bet neraugoties uz to, ekonomikas ietekme, tas, ka cilvēki pārāk koncentrējās uz īstermiņu ieguvumu, palīdzēja mums saprast, cik nozīmīgs ir uh, finansiāli, ir, ir tas, tā ietekme uz finanšu krīzi un ekonomikas krīzi. Es domāju, ka ir svarīgi uh, padziļināt papētīt šo jautājumu, ir nepieciešams labāk regulēt šo atalgojumu politiku. Tas būtu arī tāpat jāskat tādā vispārīgā kontekstā attiecībā uz banku sektoru. Mums ir jādomā par to, ka ir jābūt stingrākiem kapitāla prasībām. Alima Kārtija to gatavojas arī savā ziņojumā norādīt. Uh, Manā ziņo, savā ziņojumā es pētu vispārīgos principus, lai, teiksim, noteikti kādām būtu jābūt tādām tā minimālajām prasībām attiecībā uz vadītāju atalgojumu politiku biržas sarakstā iekļautajās sabiedrībās. Es domāju, ka mums ir jādomā par to, kā šīs rekomendācijas ir, kā tās izskatās, mums vajadzētu te vairāk piestrādāt pie šī jautājuma. Uh, Šobrīd esošās rekomendācijas nav pietiekamas. Ir jāraugās, lai atkal būtu vienādi spēles noteikumi visā Eiropā attiecībā uz pētījumiem un ietekmes novērtējumiem. Es varu teikt to, ka parādās jaunas tendences, ņemot vērā ekonomikas slikto stāvokli un uh, esošās atalgojuma politikas pēdējo 15 gadu laikā mēs esam redzējuši, ka ir ļoti lielā mērā palielinājies vadītāja atalgojuma līmenis, un tas ir attiec, te ir ļoti tāda vāja saikne starp direktoru atalgojumu celšanos un um, uzņēmumu rezultātu uzlabošanos. Uh, un Startautiskā darba organizācija arī nāks klajā ar pētījumu šajā sakarībā. Treškārt, ļoti augsta šī mainīgā komponente. Mēs redzam, ka lielākajās 50 kompānijās šis procents ir ļoti augsts, un ja mēs paraugamies uz, uz direktīvu, tad šķiet, ka nav problēma ar izpētes un attīstības makstājumu samazinājumu. Uh, Un līdz ar to te var runāt par īstermiņu ieguvumu. Ir arī dažādas nacionālas iniciatīvas, kas ir izstrādāts, lai radītu labāku saikni starp atalgojumu no vienas puses un sasniegumiem no otras puses. Mēs esam redzējuši, ka tādas ir Francijā, Vācijā, Luksemburgā un citās valstīs. Bet, acīm redzot, te ir arī jārunā par uzņēmēju darbības likumdošanu, nodokļu politiku un tā tālāk. Un šķiet, ka dalība valstīs nav tāda vienota pieeja, un tas var novest pie konkurences skropļošanas. Paraugoties uz rekomendācijas galvenajiem punktiem, es varbūt vēlreiz varētu pateikt, ka šeit mēs vairāk koncentrējamies uz um, īstermiņa ieguvumu, mums ir jāraugās uz šo te atāgojumu struktūru, dažādām komponentēm, algām, mums ir jāīsteno rekomendācijas, jāskatās, ko varētu darīt lietas labā, ja netiek kaut kāda mērķa sasniegt vai naudu vajadzētu atmaksāt atpakaļ. Te ir dažādi jautājumi, kurus varētu izvirzīt. Uh, Protams, ir arī cita aspekta, skaitā snieguma kritērija noteikšana. Ir arī jautājums par neatkarīgiem vadītājiem. Tas viss ir izklāstīts šajās rekomendācijās. Ir domāts, ka rekomendācijas stāsies spēkā 31. decembrī, un komisija mūs informēs par to, kāda ir situācija. Ir jāpanāk tāpat uzraudzības nodrošināšana. Ik, katru gadu komisija izvērtēs to, kā dalība valstīs oks šajā jomā. Un es domāju, ka mums vajadzētu parādzīties, vai nevarētu iet vēl tālāk par šīm rekomendācijām. Komisārs Barņiekungs uzklausīšanas laikā un tāpat arī Ekofina padomē pagājušajā nedēļā minēja vairākas lietas, tā skaitā to, ka ir nepieciešams spērt tūlītais pasākums attiecībā uz vadītāju atalgojumu politiku, un tāpat ir jābūt, jātiek, jānodrošina uzraudzības padomi lielāka neatkarība. Es domāju, ka mēs tuvāko nedēļu laikā noteikti kopīgi strādāsim pie šīm jautājumiem. Uh, Mēs arī vēlamies sadarboties ar Makartīs kundzi un organizēt uzklausīšanas tuvāko nedēļu laikā. Es varu jums pastāstīt, kā mēs plānojam turpmāko darbu. Tātad ziņojumu būtu jāizstrādā līdz 26. un 27. aprīlim. Tas ir arī termiņš. Termiņš grozījumu iesniegšanai tad būtu 10. mājas, tad 22. jūnijā mēs varētu balsot. Un pēc tam tad ziņojums nonāks plenārsēdē. Tas tad viss ievadam. Te ir ārkārtīgi plašs temats, un es domāju, ka mums būs ļoti interesants diskusijas ar nepacietību gaidu komentārus no kolēģu puses un ceru uz konstruktīvu sadarbību. Paldies! Viki, jūs pirmā lūdzu. Thank you very much. Paldies! Paldies par šo ziņojumu. Mēs tagad trešo reizi runājam par atalgojumu jautājumu šajā komitejā, jo te ir runa par kapitālu prasībām, un Arlīna šeit ir koordinātori. Un es tiešām gaidu, kāds būs viņas viedoklis. Tā kā es atvainojos jau iepriekš, es varbūt atkārtošos un pateikšu to, ko esmu jau iepriekšējās divās debatēs minējusi. Te, protams, ir jāpiemin tas, ka šī, šis jautājums ir tāds, kas ļoti skar, ļoti nodarbina nodokļu maksātāju prātus gan apvienotajā karalistē, gan citur. Mums jāraugās, ka lai akcionāriem netik, lai akcionāru naudu neaizietu tādos nesaprātīgos bonus maksājumos. Un mēs esam cenšies rast vienprātību šajos te jautājumos. Protams, nav nekas, tas nav nepareizi pelnīt naudu un radīt lielāku labklājību. Mums tik tiešām ir jāraugās, kā panākt augstāku labklājības līmeni. Bet mums ir jādomā arī vairāk par to, kāda ir šie riski. Mēs rīkojamies ar citu cilvēku līdzekļiem un daudzām situācijām, ka cilvēki, kurās cilvēki pārvalda šos riskus un uh, veicina lielāku risku rašanos jūs atcerties, ka nu, tā tik tiešām ir, ko sēst to pļausi, un, uh, ja, un, protams, ir, ja jūs esat labajos laikos daudz pelnījuši, tad sliktajos laikos tomēr būtu jāsolidarizējas, un tas nenotiek. Augstajā līmenī ir dzirdēts dažāds debats, ka ir īstermiņā jārada kaut kādi papildus stimuli, bet uh, ir jāpatur prātā, ka viena no kompānijā bija mūsu pašu institūcijā mums ir ļoti liela neizpratne par šiem riskiem. Es gribētu teikt, ka nākotnē ir labāk jākontrolē riski, un, tad, un, un, un ar šo kontroli vien nepietiek, ir jāpēt kapitāla pamats, institūcija likviditāte, kā mēs ar Arlīnu to esam jau darījuši. Tāpat ir jāraugās, ka riska pārvaldnieki saņem attiecīgo cieņu. Un es domāju, ka es esmu priecīgi, ka jūs pieminējāt arī pārvaldības jautājumus, jo investoriem un akcionāriem tik tiešām ir jāuzņems daudz lielāka loma, skatoties uz šo te risku uzņemšanās politiku un atlīdzības politiku. Tas, ko jūs sacījāt par līdzsvaru attiecībā uz pamata algu un uh, piemaksām. Pagājušajā nedēļā Es lasīju, ka daži cilvēki atsakās no šīm te piemaksām un tādējādi cēls, nu, cer atgūt nodokļu maksātāju atbalstu, bet citas kompānijas savukārt ir paziņojušas, ka tās šīs piemaksas samazinās, bet ievērojami pacels atalgojumu. Es nedomāju, ka tas ir ilgspējīgāks risinājums. Protams, ir nepieciešama atlīdzība par risku, ko kāds ir uzņēmies. Uh, bet es nezinu, vai šāda politika būtu tā pareizākā. Es jau teicu to iepriekš, atkārtošu vēlreiz, ka mēs šobrīd darbojamies globālā finanšu tirgū, un ne tikai finanšu institūcijas, bet arī uzņēmumi strādā globālā tirgū. Mums ir jāraugās, ka, lai Eiropas Savienībā tiktu izstrādā tādi noteikumi, kas būtu tālajoši un, un tālredzīgi. Es domāju, ka dalību valstīs būtu jāpieņem stingrāk noteikumu attiecībā uz atalgojumu. To es jau teicu debatēs par kapitāla prasībām, pēc tam, ka apvienotā karalista paziņoja par um, bonus nodokļiem, un Sarkozī runāja par to, ir valsts, kas tiešām vēlas iet tālāk. Paldies! Uh, thank you. Uh, Carl Hagland. Paldies, Karls Heglons, lūdzu. Tak, fru ordförande. Jag kommer först säga att jag tycker det. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka mums vajadzētu līdzsvarot raudzīties uz šiem jautājumiem. Kāds mums pirms desmit gadiem sacīja, ka mums ir jāsāk regulēt atalg... Ja kāds mums būtu teicis, ka mums ir jāsāk regulēt atalgojumu politiku privāt strādāt uzņēmumos, tad es nedomāju, ka mēs tam būtu ticējuši. Jūs domājat, ka nozarēs būtu jāvalda veselajam saprātam dažās valstīs, un eh, kur ir pārāk liela riski bijuši, bet eh, te nu mēs esam. Un agri vai vēl mums ir jāsaprot, ka ir jāpieņem, bū, ka būs jāpieņem šādas rekomendācijas. Uh, darbs ir paveikts, un mēs tiešām redzam, ka šādas rekomendācijas mums ir nepieciešams. Tajā pašā laikā mums ir jābūt mēreniem, mums ir jābūt ļoti līdzsvarotiem attiecībā uz to, kā mēs to panāksim. Darbs pie direktīvas par alternatīvo fondu vadītājiem ir viens no labiem piemēriem. Varbūt, ka mēs esam pārāk tālu aizgājuši, jo ir bijušas milzīgas diskusijas par šo jautājumu. Protams, uz mums, kā politiķiem, izdara ļoti lielu spiedienu, lai mēs būtu ļoti stingri, bet es domāju, ka šajā situācijā mēs esam rīkošies pārāk stingri. Ir svarīgi norādīt, ka tas darbs, ko mēs šeit regulējam, ir tomēr pilnīgi atšķirīgs. Uh, Mums ir jāpadomā par to, cik tālu mēs vēlamies iet ar šīm rekomendācijām, cik tālijošām tām būtu jābūt. Tāpat jāņem vērā politiskā kultūra atšķirīgās dalību valstīs un, un uzņēmē darbības kultūra. Piemēram, manā valstī šeit nav bijušas nekādas problēmas ar šo jautājumu, bet to vajadzētu paturēt prātā. Jāsaprot, ka mēs nedrīkstam pārmērīgi uh, tālu virzīt šo jautājumu. Protams, mēs atceramies, ka šajā jomā ir iesaistīts dažādas kompānijas un uh, te var rasties sistēmas riski atsevišķās nozarēs un bezatbildīga riska uzņemšanās tomēr būtu jākontrolē. Attiecībā uz šo bonus vai piemaksu sistēmu te var teikt tieši to pašu. Iepriekšējā runātā jau sacīja, ka ir svarīgi atcerēties, kāpēc ir šādas atalgojuma politikas un bonus politika. Tas nav gadījums, ka nav tā, ka šīs piemaksas politikas mērķis būtu palīdzēt vadītājiem pēc iespējas vairāk nopelnīt. Šāda politika ir tādās valsts, tādās kompānijās, kas gadu gaitā ir ļoti daudz pelnījušas. Un mēs, protams, nevēlamies to tā pilnībā nolīdzināt ar zemi šobrīd, bet mums ir jābūt proporcionāliem, jāskatās, kādas ir izmaksas, ar kurām saskars kompānijas, un mēs to nevaram izdarīt bez rekomendācijām un noteikumiem, un tāpēc ir svarīgi ņemt vērā, ka uh, ja valsts uzraudzības iestādes šo darbu uzraudzīs, tad tas būs vēl viens tālāks aspekts viņu darbībā. Un mums ir jāpadomā par to, vai ir, arī, vai ir pieejami līdzekļi, lai to visu varētu paveikt. Tāpēc es nedomāju, ka regulējumam būtu jābūt pārmērīgam. Mums ir nepieciešams panākt tādu veselīgu līdzsvaru. Manuprāt, referents ir bijis ārkārtīgi konstruktīvs savā darbā. Uh, Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nenonāktu populismā. Paldies! Thank you, uh, Mr. Ni Paldies, Nitras kungs, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies. Es gribēju vispirms pateikties referentam par ļoti līdzsvaroto pieeju šim tematam. Mums vajadzētu uzdot sev jautājumu, proti, vai mēs runāsim par šo jautājumu. Vai mēs būtu pieskāršies šim tematam, ja nebūtu ekonomiskā krīze? Es domāju, ka šeit mēs runājam vairāk par caurskatāmību, publisko informāciju attiecībā uz atalgojumu. Varbūt ar to visu būtu pieticis, ja nebūtu uznākus krīze. ir jāsaprot, kādas ir problēmas un jāmēģina rast risinājumu, kāda būtu, kāds būtu piemērots krīzes laikā. Es gribētu šeit izdalīt divas atsevišķas lietas, proti pārvaldība, kas ir balstīta uz tirgus situāciju, un patoloģiskas situācijas, kas ir radušās. Uh, mums nevajadzētu raudzīties uz visu šo procesu, jo jāņem vērā tas, ka krīzes laikos ir institūcijas, kas bez specifiskus politikas atalgojumu jautājumā ir nonākušas grūtībās. Un tāpēc pavisam noteikti vajadzētu izdalīt tādu īstermiņu riskantu rīcību tirgu un atalgojumu, kas ir saistīts tieši ar šādiem apstākļiem. Es domāju, ka tā ir tāda patoloģiska situācija, pret kur vajadzētu cīnīties. Otra metode. To nosaka reālā situācija. Piemēram, ja kāds izmanto valsts palīdzību daudzās Eiropas Savienības dalība valstīs, valsts iestādes saņem atalgojumu, kas ir balstās uz pavisam citiem noteikumiem, kas ir atšķirīgi no privātā sektora atlīdzības. Un līdz ar to, ja kāds izmanto valsts palīdzību vai valsts atbalstu, tad būtu šis atalgojums attiecīgi jāregulē. Bet es gribētu lūgt jūs censties tomēr uh, diferencēt un atšķirt tos uzņēmumus, kas eh, atrodas nu, uz šīs robežas eh, no tiem, kas darbojas nu, teikt, normālos tirgu apstākļos, kur nav nekāda riska identificēta, kur nav krīzes apstākļi, jo mums nevajadzētu noteikt papildus regulējumu. Ja mēs runājam par finanšu pāraudzību, manuprāt, tas ir veids, ko varētu apspriest, jo finanšu pāraudzība varētu būt ļoti nozīmīgs instruments tieši tad, kad mēs saskaramies ar kādiem draudiem. Kopumā es piekrītu tiem, kas sacīja, ka šajā jomā mums vajadzētu rīkoties ārkārtīgi piesardzīgi, jo tas ir saistīts arī ar tādiem jautājumiem, kā Eiropas ekonomikas konkurētspēja. Paldies, Arlīna, lūdzu! Es domāju, daudz kas te jau ir ticis pateikts, un uh, tas liecina par veselo saprātu. Protams, te mēs runājam ne tikai par banku sektoru. Es esmu gandrīt, ka mans kol kolēģis referents norādījusi tādu visaptverošu jomu, kuru mēs varam apskatīt un kur ir šie dažādie aspekti. Es zinu, ka mums nebija pietiekam daudz laika, bet vienalga mums vajadzētu pakonsultēties ar ekspertiem, jo šī joma ir sarežģīta. Tie ir kolēģi, kas ir teikuši, ka mēs tagad nevaram. Mums ir jāpaturprātā ļoti skaidra principi, mēs nevaram dot tāds ļoti norādošs noteikums. Uh, es domāju, ka tas būtu tāds saprātīgāks veids, kā rīkoties. Un tāpat ir jāpaturprātā galvenais mērķis, kas, protams, nes, ir ne tikai šie ētiskie jautājumi. Protams, par tiem arī ir jārunā, un tieši tāpēc mēs esam tik tālu kļūdījušies šajā ekonomikas un finanšu krīzē, jo daži no tiem kolēģiem, kas tirgu darbojās, neievēroja ētikas normas. Es domāju, ka galvenais mērķis, ko mēs vēlamies redzēt Eiropas līmenī, ir mūsu finanšu institūcija aizsardzība un stabilitāte. Tas ir tas pamat uzdevums, un tāpēc es domāju, ka nostāja, kas balstās uz principiem, ir pareizā. Es uzskatu, ka ir jā, lielākajai atbildībai ir jāgulstas uz akcionāru pleciem, Iepriekš ja viņi akcionāri bija pasīvi, viņi pat paši bija tā kā ieinteresēti riskos, jo tādā veidā viņi nopelnīja lielāku naudu. Es pilnībā piekrītam, ka ir nepieciešama lielāks, li, lielāks pienesums no, ne tikai no investoru puses, bet eh, no nu, tāds plašāks ieinteresēto personu loka. Es nesaku, mums vajadzētu noteikt, cik lielam būtu jābūt atalgojumam, bet uh, Mm, interesanti ir tas, tā sistēma, kas ir um, ieviesta Nīderlandē, tīpaši attiecībā uz banku sektoru, un varbūt, ka ideju līmenī vajadzētu paraudzīties. Atalgojuma komitejas arī ir nozīmīgs, lielāka caurskatāmība ir ļoti nozīmīgs jautājums, jo, jo lielāka atklātība, jo vairāk kompānijas ir spiests nepieņemt tādus lēmumus, kas ir ļoti riskanti vai um, saistās tieši ar lielāku pēļņu un uh, ir, tā teikt, sociālās politikas ziņā bezatbildīgi. Protams, tas nav nepareizi pelnīt naudu un finanšu institūcijas uztur ekonomiku un tās ļoti nozīmīgas ekonomikas sistēmas sastādēs, bet mums ir ļoti skaidri jāapsaka atalgojumu politika ir bijusi ļoti kļūdaina līdz šīm un uh, laikrakstos vēl šodien ir lasāms, ka daži banķieri ir atteikušies no bonusiem šogad. Es domāju, ka tas ir, tas ir pareizi. Ja viņi ir kļūdījušies, tad viņi nedrīkstētu ņemt šo, šīs te piemaksas. Bet uh, daudz, daudzajādā ziņā šī kultūra tomēr nav mainījusies. Un es domāju, ka mums viens no uzdevumiem ir eh, mēģināt mainīt šo te kultūru finanšu pakalpojumu sektora atalgojumu ziņā. Bet eh, es vēlreiz gribētu norādīt, ka es ļoti atbalstu uz principiem balstīt pieeju, jo principam ir jābūt tādam, ka mums ir jādod skaidrs signāls finanšu pakalpojumu sektoram, ka mēs nevēlamies uh, privatizēt šos te ienākumus, bet vēlamies socializēt zaudējumus. Tā ir bijusi problēma finanšu sektorā, un šajā ziņojumā par atalgojumu ir ļoti skaidri jāparāda, ka mēs līdzinējo politiku ilgtermiņā neatbalstīsim. Un es atbalstu tās idejas, kuras ir izverzījis mūsu referents. Paldies! Um. Sven, lūdzu. Pavisam īsi. Es biju pārsteigts dzirdot dažus komentārus, ka šo diskusiju vada galvenokārt populistiskas idejas un ka tas varētu pat uh, apdraudēt Eiropas ekonomikas konkurētspēju, man ir jāsaka, ka krīzes analīze diezgan skaidri parāda, ka ir bijuši pārmērīgi stimuli pārmērīgu risku lai, lai uzņemtos pārmērīgu risku. Un tāpēc ir nepieciešams regulējums, lai izvairītos no šāda veida riskiem, lai, un tāpat mēs redzam, ka mehānismi, kas ir saistīti ar veclo saprātu nozreiz, bieži vien nestrādā. Un tas nav populisms, tas neapdraud Eiropas konkurētspēju, gluži otrā, tas palīdzēs vairot konkurēt, konkurētspēju Eiropas kompānijām, jo uh, jo mēs krīzes laikā esam mācījušies, ka krīze un tas atalgojums, kāds bija vadītājiem un uzraudzības padomē, nebija akcionāru un uh, vispārējās ekonomikas interesēs. Ja mēs paraugamies uz tiem principiem, kas uh, tika izklāstīti komisijas dokumentā, uh, tad tie bija tā diezgan neskaidri. Un principi, kas ir pārāk neskaidri, sevi neataisno. Mums ir jābūt precīziem. Ja mēs sakām, ka ir nepieciešams tādas uz interesēm balstītas uh, atalgojuma politikas, tad mums ir jāsaka, jāraugās uz visu biznesa ciklu. Ja tas ir īsāks nekā šis kopīgais biznesa cikls, tad eh, joprojām tiks stimulēta pārmērīga riska uzņemšanās. Vācijā tagad ir noteikums, kur ir minēts trīs gadu periods, bet trīs gadi ir pārāk īss laiks, lai izvairītos no tā, ka uzņēmumi uzņemsies pārāk lielu risku. Un tātad šis te pārmērīgais risks joprojām būs noteicošais. Peļņas veids, tā kā, ja ir elastīgs atalgojums, tad ir jāņem vērā šis te pabeigtais biznesa cikls. Otrakārt, ja ir elastīga daļa, tad ir jābūt gan pozitīvai pusē, gan negatīvai pusē. Un treškārt, ir ļoti skaidri jāierobežo šī te elastīgā atalgojuma daļa, piemēram, 25% no kopējā. Bet es gribētu uzsvērt, ka galvenais jautājums, kas izrēja tieši no krīzes sekām, ir netik daudz atalgojuma līmenis, bet gan tas, ka mums ir jāpārtrauc šī pārmērīgā riska uzņemšanās kultūra un eh, jāmaina šī kultūra, nosakot atalgojumu politiku, nosakot noteikumus. Un šiem noteikumiem ir jābūt precīziem, juridiski saistošiem un ļoti skaidriem. Tie nedrīkst būt neskaidri. Uh, un ir jāņem vērā krīzes sekas. Paldies! Paldies referenta vārdā, jo referentam bija jādodas uz transporta komiteju, lai ziņot uzstātos par citu ziņojumu, bet tātad referenta vārdā asistenti uh, raksta piezīmes un uh, Bulman kungs varēs varbūt uzstāties noslēgumā. Tagad Gozes kungs. Uh, E, īsumā, jā, priekšsēdētājs kundze, šeit ir dažādi viedokļi par atalgojumu, un par to mēs runāsim arī rīt. Es domāju, ka mēs daudz esam runājuši par virtuālo un reālo ekonomiku, bet e, pirmkārt rodas jautājums, vai šī tik liela liels atalgojums ir tiešām attaisnots, ņemot vērā konkrēto personu ieguldījumu sabiedrības ekonomikas attīstībā. Runājot par finanšu institūcijām, mūsu labākie matemātiķi, inženieri, gudrākie cilvēki labāk kļūst par treideriem, par uh, brokeriem nekā uh, pievērsties uh, inženieru zinātnēm un domāt par uh, atjaunīgiem enerģijas avotiem un tā tālāk. Tā tad es zinu, kāda ir situācija. Piemēram, Societe Generāla banka, ko bieži uh, min kā piemēru, jo tās priekšsādātājs tika atlaists. Kad šis vadītājs bija pie teikšanas, viņa alga bija 30. lielākā šai uzņēmumā, bet problēma ir tā, ka bija tāda sistēma, kas veicināja pārmērīgu uh, risku uzņemšanos, un brokeri strādāja vidēji divus gadus šai bankā un saņēma milzīgas prēmijas. Mums, protams, nevajag izputināt cilvēkus, kas strādā, bet tomēr ir jābūt samērīgumam uh, attiecībās starp ieguldījumu un atalgojumu Uh, ja mēs runāsim rīt par uh, ieguldījumu fondiem, tad, protams, izskan tāda apgalvojuma, ka tad viss dosies uz Dubaju, bet tagad arī Dubaja pārdzīvo krīzi, un es nedomāju, ka daudz būs tādu cilvēku, kur pār, do, veiks ieguldījums Dubajā tagad. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, diemžēl es nepārādīju biju klāt tad, kad uzstājās referents, bet es gribētu komentēt citu kolēģu izteiktos apsvērumus. Ir ļoti svarīgi, lai mēs kā Eiropas parlaments, kas pārstāv pilsoņus, pievērstos šo, šim jautājumam, kas saistīts ar atalgojumu un, un piemaksām. Mums ir mm, jāsap, mēs nevaram saprast, kādēļ uh, bankrotējušām bankām ir jāmaksā milzīgas prēmijas, un uh, mēs esam redzējuši, kā šāda situācija ietekmē situāciju finanšu tirgu, pārmērīgu risku uzņemšanās, ir uh, viens no tiem cēloņiem, kādēļ mēs sākam domāt par par to, ka, ka valsts nauda ir jāpiešķir banku glābšanai. Finanšu sektors, protams, ir ļoti nozīmīgs, un priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka šeit mūs sagaida lieli sarežģījumi. Mēs nevaram tikai pieņemt noteikumus, es nezinu, vai tas būtu pareizais risinājums. Uh, Iepazīstoties ar komisijas priekšlikumu, var konstatēt dažus uh, liederīgus ierosinājumus, piemēram, Nīderlandē ir banku kodeks, uh, kurā ir noteikti principi, bet tomēr ir svarīgi arī mums pievērsties šim jautājumam. Ja mēs runājam par piemaksām un prēmijām, ir jāparādz vienādi godīgi spēles noteikumi bet komisijai vajadzētu padomāt par to, cik daudz atstāt dalību valstu ziņā, un varbūt mums vajadzētu šeit padomāt par uh, Eiropas uh, līmeņa uzraudzības iestādēm, uh, kas varētu garantēt vienotus godīgus spēles noteikumus. Mums ir jānosaka arī, kāds ir mūsu mērķis šobrīd. Mums ir jābūt piesardzīgiem, mums nevajag iet pārāk tālu un noteikt pārāk detalizētus saistošus noteikumus, kas ierobežo uzņēmumu darbību. Dažās uh, valstīs un dažos uh, uzņēmumos eh, noteikumi varbūt neko nebūtu palīdzējuši. Mums ir jāvēršas pret pārmērīgi riskantas rīcības Eiropā un jānodrošina vienot spēles noteikumi. Paldies, Edvard! Eh, runājot par eh, astronomisku atalgojumu, aktieriem, dziedātājiem un futbolistiem. Ja mēs to darītu, tad varētu domāt, ka mēs esam jukuši, bet tagad mēs apspriežam tādus pašus jautājumus attiecībā uz finanšu industriju, un tam noteikti ir kāds iemesls, un mums ir skaidri jānorāda, kāds ir šis īstais iemesls. Man arī ļoti sarūktina tas, ka gaišākie prāti eh, strādā uh, nevis uh, par inženieriem, bet kļūst par banku brokeriem. Nevis. Uh, un tas pats uh, ietekmē arī mūsu universitātes, jo dažās nozarēs ir ļoti grūti piesaistīt studentus. Bet uh, tas viss arī saistīts ar nozares spēju maksāt atbilstošu algu. Un, ja ja algas pieaug kādā nozarē, tad uh, daudzi cilvēki dodas strādāt šajā jomā, un tas uh, uh, Un tad, kad banku sektorā bija grūtības, tad daži pievērsās uh, dārzniecībai un citiem amatiem. Iemesls ir uh, tagad tāds, ka mēs izglābām nozari, kas piedzīvoja nopietnas grūtības un uh, viņi pielaida milzīgas kļūdas, tagad nodokļu maksātājiem bija viņi jāglābj. Un tā, tas ir tas iemesls, kāpēc mēs šo jautājumu apspriežam. Un tagad mēs vēlamies noskaidrot, vai šāda rīcība noved pie pārmērībām, pie pārspīlējumiem, pie pārmērīga riska uzņemšanās. Un es domāju, ka tas ir arī uh, pamatots iemesls. Vēl viens iemesls, to var saukt arī par populismu, bet ko domā cilvēki, ko maksā nodokļu, ko domā nodokļu maksātāji, jo viņiem jau no savas kabatas ir jāsubsidē un uh, jāizpēstī šīs uh, finanšu institūcijas. Mēs pārstāvam tautu, mēs pārstāvam nodokļu maksātājs, kuri maksā šo rēķinu. Un, protams, mēs varam noteikt arī zināmus principus attiecībā uz to, kas ir pieņemams uh, mums visiem un kas nav pieņemams. Ole, lūdzu. Es atvainojos, es nedaudz aizkafējos priekšsēdētājs kundze. Es biju ies, iesprūdis lidostā kopš astoņiem uh, no rīta. Protams, ne, nebūtu, nenāktu par sliktu būt piesardzīgiem un īstenot uh, saprātīgāku pieeju, izsvērtāku pieeju. Vismaz manā valstī ierosinātie tiesību akti ir vērsti ne tikai uz bankām, bet arī uz maziem uzņēmumiem. Šādā veidā mēs uh, varētu nonākt pie kopējās algu masas pieauguma, jo šāda piemaksu prēmiju sistēma nav pieņemama. Mums ir jāceras uh, teiciens, ka viens izmērs nedara visiem, un tā tas ir uh, arī šajā kontekstā. Es ceru, ka mēs nonāksim pie izsvērtas pieejas. Es piekrītu, ka, ka sabiedrībā valda dusmas, un mums ir jābūt piesardzīgiem un, un jāpatur tas prātā. Paldies, man arī pašai ir uh, daži komentāri. Mēs esam daudz runājuši par risku, un mēs varam mm, vērsties pie uzraudzītājiem un pieņemt arī noteikumus par kapitāla pietiekamību un kreditēšanu. Mēs varam aizsargāt sevi un mūsu finanšu institūcijas cik vien iespējams pret risku, bet mēs esam tādā jomā, kur, ē, kur darbojas ētika, morāla un kultūra, un mēs esam nonākuši tādā posmā, ka nepietiek ar uzraudzības iestādēm, jo ļoti grūti ir regulēt uzvedību un rīcību. Un tādēļ šīs ierosinātās institūcijas, kā uh, interesēto personu padomes, investoru ieguldītāju apvienības. Varbūt arī tas būtu vērtīgs risinājums. Es domāju, ka mēs esam tādā stadijā, ka attiecībā uz dažām finanšu institūcijām, piemēram, bankām, arī tas nebūtu pietiekami. Eh, ir atšķirības starp banka eh, biržā kotētu uzņēmumu Eh, kas eh, gluži vienkārši bankrotē, ja tiek pieļauts kļūdas un kas nav jāglāb, un otras puses finanšu institūcijām, kuras eh, tik un tā būs jāglābi nodokļu maksātājiem. Un tad arī roda šie milzu deficīti, par ko mēs runājām. Iepriekšējā ziņojumā varbūt tas būtu jāsamēro ar finanšu sektora uh, peļņu. Ja mēs palūkojamies 20 gadus senā pagātnē, tad atšķirības starp bagātākajiem un pārējo sabiedrības daļu bija ievērojami mazāka, un ir konstatējama korelācija starp šī, attiecībā uz šīs plaisas pieaugumu un arī kredīta apjomu pieaugumu. Arvien uh, pieaug iespēja uh, individam iegūt lielāku kredītu, lai it kā nepamanītu šo plaisu starp visbagātākajiem un pārējiem. Un finanšu krīzes rezultātā mēs esam nonākuši situācijā, ka uh, tagad ir jātiek galā ar šo kredīta apjomu un jāpārvar plaisa starp visbagātākajiem un pārējo sabiedrības daļu, it īpaši attiecībā uz bankām. Daudz, kas tik teikts par līdzsvarotību, mērenību, bet uh, ir pienācis šobrīd tāds brīdis, ka pat kā liberālei man ir jāatzīst, ka ir lietas, kas ir jāregulē, jo uh, mēs esam sasnieguši tādu brīdi, jo mēs, piemēram, esam regulējuši mobīlo telefonu tarifus un, un citas lietas, kam piekrīt arī liberāļi. Mēs nevaram visu tikai nodot uzraudzītāju ziņā, un šeit ir runa ne tikai par uh, piemaksām un prēmijām, bet par uh, kopējo atalgojumu apjomu. Un ir arī, uh, es, es esmu gatava izteikt virkni ierosinājumu attiecībā arī uz kapitālu prasību, direktīvu un citiem jautājumiem. Šis jautājums ir jārisina. Uh, bet šī ziņojuma nosaukums biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojums un atalgojuma politika finanšu pakalpojumu sektorā liecina par to, ka šeit it kā visiem uh, viens izmērs būtu derīgs, bet es domāju, ka tā tas nav un ka mums būtu tomēr jāde, jādiferencē finanšu sektors un, un citi uzņēmumi. Bet es uh, arī tagad dodu vārdu Udo referenta vārdā noslēguma vārdiem. Paldies, paldies, ka devāt man vārdu. Es eh, aizstāšu referentu no mūsu grupas, Trapīkungu. Es vēlos apsveikt ne tikai mūsu referentu par viņu ieguldīto darbu, bet arī teikt paldies priekšsēdētājas kundzei par viņas pienesumu un par komentāriem saistībā ar attiecību starp eh, skaidriem noteikumiem un tirgu situāciju. Es domāju, ka abi referenti, kas ir mūsu grupā par šo tematiku atbildīgi, ka Trabija kungs un arī Makartīs kundze. Viņi jau ir e, norādījuši, cik iedresēt mēs iesaistīsimies šajos tematos, un e, mūsu komitejai uh, ir eh, svarīgi redzēt kaut kādu rezultātu. Mēs katru dienu maksājam par šo finanšu krīzi un ekonomikas krīzi. Cilvēki zaudē darbu, cilvēki nespēja atrast jaunu darbu un starptautiskajā arēnā tas ir tiešām ārkārtīgi slikti izskatās. Un mums tik tiešām ir jāraugās, jā, mudina, lai valsts uzņems atbildības. Uh, bet arī, lai privātie spēlētāji arī tāpat atbildīgi rīkojas, lai mēs ekonomikā rastu atkal godīgu līdzsvaru. Un eh, es domāju, ka mums būs ļoti laba turpmākā sadarbība pie šiem jautājumiem, jo tie ir ļoti būtiski. Paldies! Paldies! Kā referents acīm es varētu teikt vēlreiz. Uh, 26. aprīlī ir tiks debatēts par šo jautājumu. 1. jūnijā mēs komitejā balsosim 22. jūnijā un vēlamies, lai jūlijā tiktu šis ziņojums iesniegts plenārsēdē. Paldies, un līdz ar to sanāksme ir beigusies. Mēs atkal tiksimies rītdien pulksten.